Okay, good morning, colleagues. Um, Labrīt, kolēģi. Uh, second part of the Sāksim mūsu darba cēlienu otro daļu. Tagad mēs runāsim par cilvēku tiesībām uh, Sahel reģionā. Uh, Un mēs tagad pirmo reizi esam organizējuši debatas tieši par šo jautājumu. Mums jau bija uh, garas diskusijas par ziņojuma uh, saturu un nosaukumu. Februārī paplašinātajā birojā mēs vienojāmies, ka ziņojumu sauks cilvēktiesību situācija Sahelas reģionā kā vienojāmies eh, iepriekšējā paplašinātā biroja sanāksmē, tas ir citāts, mēs runāsim arī eh, ziņojumā par to, kas notiek Rietum Saharā. Diskusijas notiek brīdī, kad eh, Sahelas reģionā un Malī notiek konflikti un situācija ir nestabila. Malī, tas, kas notika Malī, bija ļoti uh, uh, ehm, spilgts uh, eh, tāds gadījums un uh, nonāca plašsaziņas līdzekļu starmešu gaismā. Protams, mums jāņem vērā arī, uh, kas notiek pārējā reģiona daļā - nabadzība, uh, bāts, uh, cilvēkiem nav iespēju griezties pēc uh, juridiskā padoma, ir uh, vērojama arī verdzība un cilvēku tirdzniecība. Gribēju pievērst jūsu uzmanību arī mutiskajam jautājumam ar rezolūciju, ko mēs pieņēmām pagājušā ceturtdienā Strasbūrā. Rezolūcijā mēs nosodām cilvēku tiesību pārkāpumus pēc militārā valsts apvērsuma pagājušā gada martā. Tāpat rezolūcijā ir noteikts, ka vainīgie jāsauc pie atbildības. Mēs augstu vērtējam starptautiskās krimināltiesas lēmumu uzsākt izmeklēšanu un pieprasa, lai Mali eh, iestādes sadarbotos ar tiesu. Pirmā eh, cilvēktiesība novērotāja komanda eh, tika nosūtīta uz Malī, to mēs vērtējam kā labu zīmi, un tāpat sadarbojas ar Malī, notiek sadarbība ar Ekovas protams, tika izveidots arī pagaidu tiesiskuma mehānisms. Banki Mūna, ANO ģenerālsekretāra aprīļa ziņojums eh, ir veltīts tam, kas notiek Rietum Sahārā. Tagad sekos citāts. Protams, ir uh, jārisina uh, Rietum-Sahāras uh, konflikts, un tas ir svarīgi visa reģiona stabilitātei. Un uh, konflikta uh, atrisināšana ir svarīgs uh, viss starptautiskās kopienas uzdevums. Es domāju, ka mēs arī uh, varēsim savu ārtavu sniegt ar šo ziņojumu, un eh, Tānoka kungs ir referents, viņš mūs ar ziņojumu iepazīstinās šodien, vairums ēnu referentu ir zālē. Roatas kungs ir uh, sagatavojis atzinumu deve komitejā. No ALDE grupas ir ieradusies Renāte Vēbera. Uh, Nikola Kila Nīlsena no zaļo grupas. Pagaidām zālē neredz ar Lačī kungu. Nu pat eh, man paziņoja, ka viņš ieradīsies kuru katru brīdi, un Marija Kristīna Veržijā ceru, ka viņa arī ieradīsies. Pagaidām viņa zālē nemanu. Tāpat būs uh, sieviešu līdztiesības komitejas uh, atzinums uh, Gabrielas kundze ir referente, un tagad došu vārdu Tānuka kungam, lai viņš mūs iepazīstina ar pirmo uzmetumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, labrīt, visapkārt! Kā jau uh, vairums uh, apakškomitejas kolēģu zinās, jāsaka, ka darbs pie ziņojuma nebija no tiem vienkāršākajiem, no vienkāršākajiem. Rietum Sahāra uh, par to ir runāts apmēram ceturdaļā no ziņojuma, bet uh, ir pievērsta ļoti liela uzmanība. Uh, tieši šim reģionam. Esmu arī nedaudz apjucis un gribēju pastāstīt, eh, kā norisinājās darbs pie ziņojuma. Priekšsēdētājs par to jau stāstīja, bet es gribu pateikt, eh, tātad eh, pastāstīt savu versiju. Es vienmēr esmu ievērojis konsekventu pozīciju runājot par šo uh, reģionu, jo es domāju, ka šie eh, cilvēki, kas dzīvo reģionā, ir pelnījuši godīgu un neatkarīgu dzīvi, bet eh, mums ir jārunā par eh, Rietum Sahāras neatkarību. Un mums vajadzētu parūpēties par uh, situācijas uzlabošanu, bet īstenībā es negribēju sākumā Rietumu Sahāru iekļaut ziņojumā. Es sapratu, ka man ir jārunā tikai par Sahelu, bet vienā brīdī es apjautu, ka sākotnējais sociāldemokrātu priekšlikums uh, Eh, runā tikai par cilvēku tiesībām Rietumu Sahārā, beigās ļāva vienoties par eh, kompromisu, proti šeit pieminēt gan Sahel reģionu, gan arī Rietumu Sahāru. Bet man šķita, ka šis reģions ir pārāk liels, lai to visu ietvertu ziņojumā tika mainīti nosaukumi un tad beigās eh, izdomāja, ka Sahel reģionu pieminēs nosaukumā un Rietum Sahāra vēlāk parādīsies arī ziņojumā, bet ne tā nosaukumā. Eh, par to lēma liels vairākums un arī eh, priekšstādātāja konferencē tika pieņemts šāds lēmums. Vēlāk es sapratu, ka varbūt šāda pieeja nebūtu nav tā atžgārnākā, ņemot vērā ģeopolitisko drošību un cilvēku tiesību situāciju Mēs nevaram nepievērst uzmanību šim reģionam. Kā ANO ģenerāla sekretārs teica, ir eh, jādomā par stratēģiju visam reģionam. Jāsaka, ka nestabilitāte rietum Sahārā nāk par ļaunu Sahels reģionam un otrādi. Un, uh, Eh, daudzi eh, ziņojumi un informācija, kas ir manā rīcībā, pierāda, ka konflikti sāsinās un rietum Sahārā joprojām ir eh, vērojama vardarbība. Esmu ļoti norūpējies par to, ka šajā ziņojumā tiek aplūkots piecas valstis, kas ietilpst šajā reģionā. Uh, Ziņojumā mēs uh, runājam par to, kas ir noticis pēdējā pusotra gada laikā Malī. Tā ir rietuma Āfrikas valsts, kurā līdz šim valdīja visai uh, ievērojama politiskā stabilitāte. Mēs varam būt uh, piesardzīgi, optimistiski, domājot, ka ļaunākā krīze jau ir garām, bet ir simtiem tūkstošu bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu, kas gaida atgriešanos mājās. Protams, ir jāmeklē dialogs arī ar dažādiem dažādām kopienām. Un eh, problēmas ir jārisina nevien Malī izolētā veidā, bet visā uh, reģionā. Protams, bez uh, noziedznieku sameklēšanas un tiesāšanas uh, situācija netiks uzlabota pilnībā. Šajā reģionā ir konstatēti noziegumi pret cilvēci, kara noziegumi un daudzi uh, noziedznieki joprojām atrodas uz brīvām kājām un jūtas nesodāmi. Uh, Protams, tādēļ eh, viņu vešana uz starptautisko kriminālu tiesu būtu vērtējama eh, ļoti labi. Lai cīnītos pret eh, apkārt valdošo nesodāmību, es ziņojumā runāju par cilvēktiesību ievērošanu, par to, ka ir jāuzlabo drošība, ir jācīnās pret džihāda radikalizāciju, pret ieroču, narkotiku tirzniecību. Ir, uh, šī tranzītu, ir šis narkotiku tranzīta ceļš, kas sadala malī it kā divās daļās, protams, ir jāievieš tiesisks valsts principu un jāizveido nepieciešamās valstiskās struktūras. Mēs runājam par varas decentralizāciju un uh, pilsoniskās sabiedrības attīstību jārunā arī par bērniem, uh, sievietēm, minoritātēm, viņi cieš no uh, piespiedu darba, ir ir eh, arī vērojama verdzība Mauritānijā, un eh, vakardien eh, mēs dzirdējām, ka tiek noliegti apvainojumi gan par verdzību, gan arī par homoseksualitāti, it kā šādas problēmas nepastāvot reģionā. Rezumējot, varu teikt, ka Eiropas Savienībai ir jāsadarbojas ar eh, vietējām iesaistītajām pusēm, lai varētu veicināt eh, tiesiskumu, demokrātijas un cilvēku tiesību iedzīvināšanu. Protams, cilvēku tiesības nevar atraut no Sahels reģionam veltītās stratēģijas. Es ceru, ka ar šo ziņojumu mēs arī sniegsim savu ārtavu situācijas uzlabošanā uz vietas. Grozījumi ir jāizniedz līdz 26. jūnijam un eh, ceram, ka balsojums varēs norisināties septembrī, pēc tam jautājums tiks eh, izskatīts plenārs sēdē. Es nezinu, Alde gribēja eh, pagarināt termiņu grozījumu iesniegšanai, varbūt priekšsādētāji šeit varētu man palīdzēt un precizēt. Paldies, Tanaka kungs, tagad. Uh, Ievērosim uh, ierasto procedūru. Sākumā izteiksies ēnu referenti. Arlākī kungs, lūdzu, pirmais. Paldies. Es uzskatu, ka ziņojums ir labi pārdomāts. Šeit tiek runāts par uh, drošību, stabilitāti Sāhelas reģionā. Reģions ir ļoti nabadzīgs, tur ir daudz dažādu problēmu. Tādēļ Eiropas Savienībai ir eh, jāizveido sava cilvēktiesībām un drošībai veltīta stratēģija. Protams, visvairāk mēs esam noraizējušies tieši par malī notiekošo. Gribēju teikt, Sākumā bija domāts, eh, ka ziņojums būs veltīts cilvēktiesībām tikai eh, Rietumsahārā. Vēlāk tika ieviestas dažādas izmaiņas un eh, tika pieņemts spriedums ziņojumu veltīt visam Sāhels reģionam. Ziņojumā redzēju vairākas atsauces uz Rietumsahāru. Tur nav nekā aplama. Man viss tas ir paprātam. Esmu sagatavojis vairākus grozījumus. lai aktualizētu um, ziņojumu, ņemot vērā pēdējā uh, laikā notiekošo. Un Ir jāsaka, ka problēmas eh, Rietum Sahārā eh, rada nevien tas, kas notiek Malī, bet arī citos reģionos notiekošais. Joprojām nesam izvērtējuši to, cik smagi cilvēku tiesību pārkāpumi ir notikuši okupētajā Rietum Sahāras daļā. Šeit eh, ziņojumā gan arī katrā lapusē ir runāts par cilvēktiesību ievērošanu, bet eh, nav eh, konstatēts, ka ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi Rietum Sahāras okupētajās teritorijās. Ir bijuši daudzi ziņojumi, kas ilustrē slikto situāciju Marokas okupētajās teritorijās. Es esmu iesniedzis vairākus grozījumus, es ar tiem jūs tagad nevaru mutiski iepazīstināt, jo esmu jau tos uh, iesniedzis, nosūtījis, kur vajag, un ceru, ka mums būs tagad auglīgas diskusijas. Paldies, Roātas kungs, kas ir tautas partijas grupas uh, ēnu referents. Viņš ir sagatavojis deve komitejas atzinumu. Paldies, priekšsēdētājs kundze referenta kungs, dārgie kolēģi. Liels paldies mūsu referentam par labo ziņojumu. Protams, uh, Mēs eh, zinām, ka tas ir eh, ģeopolitiski nestabils reģions, kas aptver lielu eh, teritoriju. Referents ir patiešām atradis labu metodiku, mm, kā sagatavot šo ziņojumu. Te tika eh, runāts par eh, to, kādu nosaukumu dot ziņojumam, vai šeit runāt par Sāhels reģionu vai Rietumu Sahāru, un mums jārunā arī par uh, tām valstīm un reģioniem, kas atrodas pie Sāhels reģiona robežām, jo šīs valstis um, ir spiest uzņemt daudzus bēgļus no nemieru plosītās teritorijas. tika runāts 2011. gadā par uh, Nigēru, Malī un uh, Mauritāniju, un tagad arī Burkina Faso ir iekļauts šajā ziņojumā. Domāju, ka drošības problēmas ir viena no galvenajām prioritātēm, bet jāņem vērā arī sieviešu tiesības un. Gribu teikt, eh, te ir runāts par uh, teroristu grupām, kas ir izveidojušās uh, eh, Nūģas reģionā un uh, mēģina uh, Niģ Nigērijas uh, dienvidu daļu destabilizēt. Muhameds uh, Almaģūns ir bijušais uh, armijas uh, karēvis, un es domāju, mums vajadzētu to pieminēt, mums ir jābūt pietiekami. Uh, pietiekami ambicioziem un eh, bija militāra intervence Malī un eh, pateicoties starptautiskajai palīdzībai mums izdevās izvairīties no eh, teroristu turpmākajiem uzbrukumiem. Referenta kungs, jūs domājat, ka ir jāreformē uh, tieslietas, ir uh, jāievieš uh, reformas uh, pārvaldē un tāpat ir jāparūpējas par preses brīvību. Nu, tas viss ir pilnīgi pareizi. Tālāk minoritātes, īpaši uh, neaizsargātās sabiedrības grupas, protams, mums ir jācīnās pret visa veida diskrimināciju, jācīnās pret bērnu darbu, verdzību, un tas ir jāiekļauj arī tūkstošgadus attīstības mērķos. Un gribu teikt, ka rietums Sahāras robežas arī nebūtu nav drošas cilvēki meklē drošākas dzīves vietas, un tas ietekmē arī ekonomisko situāciju. Gribu teikt, ka tas tā notiek jau 25 gadus. Atceros Bekara kunga ziņojumu par Rietumu Sahāru un ceru, ka tad, kad mēs eh, diskutēsim par grozījumiem, mēs to arī pieminēsim. Protams, eh, ir arī eh, citi citas bēgļu nometnes, piemēram, Mauritānijā, Burkina Faso un arī citās valstīs. Tur atrodas ļoti daudz eh, mal, bēgļu no Malī. Es domāju, ka problēmas varētu sāsināties, ja mēs ātri kaut ko nedarīsim lietas labā. Uh, Tas attiecīgi ir atspoguļots arī ziņojumā, bet mums varbūt vajadzētu izveidot tādu plašāku stratēģiju. Un mums ir jāizveido tāda pati stratēģija, kas veltīta Sāheles reģionam. Un politikai jābūt pietiekami ambiciozai, lai reģions varētu attīstīties, izveidoties par drošu, stabilu, ekonomiski plaukstošu teritoriju. Tādēļ mums arī vajadzētu labāk koordinēt savus pūliņus un es iesniegšu vairākus grozījumus līdz 20. Sastajam datumam paldies, Roatas kungs, tagad Vēbers kundze no Alda grupas priekšsēdētājs kundze. Sākumā vēlējos uzteikt referentu par šo pirmo ziņojumu. Un Alde grupā mēs jau par to diskutējām, un uh, mēs uh, bijām vienas prātis, ka ziņojums ir labi pārdomāts, bet uh, ja kāds, uh, kam vispār nav nekāda priekšstata par Eiropas parlamenta darbu, par to, kā mēs vienojamies, par ko mēs spriežam paplašinātā birojā, uh, Ja šāds cilvēks pilnīgi no malas eh, mēģinātu izlasīt ziņojumu, viņam būtu grūti saprast, kādēļ, piemēram, ir eh, ziņojumam dots tāds nosaukums, bet eh, pašā ziņojumā ir runa par kaut ko, nu, nevis pilnīgi atšķirīgu, bet tomēr neprecīzi par to, kas ir minēts nosaukumā. Bet, jā, nu, to es gribēju pateikt, bet katrā ziņā man ziņojums šķiet labi pārdomāts ziņojums ir par uh, cilvēktiesībām Sāhels uh, reģionā, bet mēs savā grupā nu, gandrīz visu laiku runājām tieši par rietumu Sahāru. Varbūt, ka vajadzēja sagatavot divus ziņojumus, vienu par Sāhels reģionu un vienu par rietumu Sahāru. Man patīk, kā ziņojums ir sastādīts. Es iesniegšu grozījumus tieši par uh, Sāhels reģionu, nevis par Rietumu Sahāru. Bet katrā ziņā ņemot vērā to, ka uh, teritorijā nav tādas ļoti stingri novilktas robežas, uh, ņemot vērā to, ka valstis reģionā cieši no politiskās nestabilitātes, lai uh, to uh, labāk atspoguļot ziņojumā, es domāju, ka varētu iesniegt grozījums. Un mums ir jāciena cilvēki Rietum Sahārā, jāpievērš uzmanība tiem miljoniem, uh, kas uh, cieš no konfliktu sekām. Varbūt, ka kāds grozījumos runās arī par verdzību un par to, ko Eiropas institūcijas var darīt, lai pret to cīnītos. protams, ir eh, jāpalīdz eh, neaizsargātākām, neaizsargātākām sabiedrības grupām, bērniem, sievietēm, un tāpat būs grozījumi par rietumu Sahāru, bet man šķiet, ka neviens no šiem grozījumiem nebūs nekas pārsteidzošs, ka tie būs grozījumi, par kuriem jau esam diskutējuši un vienojušies. Uh, savas politiskās grupas vārdā gribēju uh, jums ko lūgt. Jā, uh, Tanakungam taisnība. Uh, mēs vēlamies, lai būtu pagarināts grozījuma iesniegšanas termiņš. Pirmdien mēs dodamies, man politiskā grupa, mēs dodamies uz. Um, sēdi Minhenē, un mums būtu visai grūti sagatavot grozījumus uz otrdienu, varbūt varbūt varētu līdz eh, pirmdienai, pēc tam, eh, līdz jūlija mēnesim to mm, pagarināt. Paldies! Thank you, uh, Madam Weber. Enough. Paldies, Veipas kundze. Tagad Kīla Nīlsens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribēju sacīt, ka mūsu grupas vārdā varu sacīt, ka Taneka kunga ziņojums ir labs. Uh, Arī mēs nāksim klajā ar pāris grozījumiem, bet tie ir domāti vai nu, lai stiprinātu ziņojumā ietverto vēstījumu, vai arī, lai aktualizētu atsevišķus informācijas punktus, jo situācija tomēr mainās, bet nekādas opozīcijas no mūsu grupas puses nav. Gribu norādīt pāris pozitīvām lietām. Pirmkārt, tas, ka pieskaramies malī, jā, tas viss atbilst kontekstam. Tad vakar panācām vienošanos, kas arī pozitīvi atspoguļo, tad jūs runājat par šīm te izmeklēšanām, arī šim mēs esam par labu, un mums patīk tas, ka ļoti svarīga lieta šajā ziņojumā ir sieviešu tiesības. Tāpat jūs runājat par bērnu darbu, verdzības formām, visi šie punkti, kā arī mūsu prāt ir svarīgi un iekļaujami ziņojumā, tā kā esam gandrīt par tās saturu. Tāpat šī te vienošanās par starptautisko izmeklēšanu saistībā ar humanitāro krīzi, kas sagaidām saistībā ar lietu sezonas iestāšanos, bet gribu pievērsties tad 12. punktam, kur jūs runājat par likumdevēju komiteju, kas tika izveidota martā. Un šeit ir 30 locekļi šajā komitejā, kuriem ir divu gadu mandāts. Tālāk par rietumu Sahāru zaļo pozīcija ir labi zināma. Kā jūs zināt, mēs gribam pašnoteikšanās tiesības rietumu Sahāras iedzīvotājiem. un pamat vienošanās, vienošanās par to tika panākta jau 98. gadā, un te nekādu problēmu nav. Un mēs tomēr nāksim klajā ar pāris grozījumiem, kā jau sacīju. Un 15. maijā atsevišķi militāro spēku pārstāvi tika aizturēti. Tas gan viss notika mierīgā ceļā. Uh, bet tomēr mēs gribam arī koncentrēties uz šo notikumu pavērsienu. Un man ir vēl viens jautājums. Šeit jūs pieskaraties arī bērnu tiesību jautājumam. Bērni tiek nolaupīti un pēc tam pārvietoti uz kubu, un es gribētu zināt, kas ir šī paziņojuma pamatā, kā jūs zināt par šo situāciju. Es esmu devusies uz nometnēm pati personīgi, uh, Un es neesmu dzirdējusi neko tādu, ka bērni, kas tiek nolaupīti, pēc tam pārvietot uz klubu. Es gribētu patiešām vairāk uzzināt par šo problēmu. Visādi citādi varu piekrist jūsu ierosinājumiem, ko gan varētu nedaudz stiprināt ar pāris grozījumu palīdzību, ko mēs arī iesniegsim. Paldies, Kīla Nilsens kundze. Es saprotu, ka šo kundze šodien nevar būt sanāksmē. Viņi ar groziem nāks klajā vēlāk. Es pati, jāsaka, neesmu izlasījusi pro teksta projektu, bet uzklausot Rosta kungu un pāris viņa grozījumus, kas koncentrēsies uz situāciju citās bēgļu nometnēs šajā pašā reģionā, es pieņemu, ka jūs koncentrēsieties arī uz cilvēku situāciju, uz ko attiecās cilvēku tirzniecība caur Sahāras reģionu. Uz tiem, kas pēc tam iesniedz bēgļu pieteikumus, iesniedz pieteikumus par bēgļu status vai politisko patvērumu. Varbūt, ka tas ir ietverts verdzības daļā, es nezinu, bet es tad pieņemu, ka tas tomēr arī šeit ir iekšā. Trīs runātāji man vēl ir runātāji sarakstā vairāk pacelt roku neredzu, tad es noslēdzu runātāju sārakstu. Tālāk Prēdes kungs lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājs kundze. Pirmkārt gribu apsveikt Aneku kungu ar šo ziņojumu projektu. Es domāju, ka diskusija par cilvēktiesībām Sāhel zonā ir temats, ko mēs esam vēlējušies apspriest jau ilgāku laiku. Un jo sevišķi ņemot vērā jaunāko notikumu attīstību Mālī, patiešām ļoti saulēcīgs šis ziņojums. Tāpat gribu apsveikt Anika kungu ar ierosinājumiem, ko viņš nāk klajā. Jo īpaši gribu pievērsties 4. sadaļai, 12. punktam, un tad 18 līdz 21 par pārvaldības formām un tālāk rekomendācijas, kā uzlabot Eiropas Savienības stratēģiju Sāhela zonai. 24. punkts. Es piekrītu gan, ka te vēl ir jāpiestrādā, daudz kas vēl ir darāms. Jākoncentrējas uz cilvēku tiesībām šeit 24 punktā, kā tad, ko tad mēs varam darīt, lai uzlabotu cilvēktiesību situāciju šajā reģionā. Un pāris komentāru vēl. Es neesmu pārliecināts par šī teksta struktūras pareizību. Šeit ievadaļas beigās mēs runājam par šeit ir tā nedaudz neskaidrs formulējums, tas pats sakāms par 34. punktu. Taneka kunga ziņojumā šī sasaist starp situāciju Sāhelu zonā un Rietum Sahārā. Un šī sasaiste Taneka kunga ziņojumā ir tāda nedaudz pretrunīga. Es izlasīju ANO ģenerāla sekretāra paziņojumu, un ir taisnība, ka šis ANO ziņojums tur nav runa par šādu sasaisti. Bona kungs uzsver to, uh, ka uzsvars Rietum-Sahāras zonas svarīgu un plašāku stratēģijas izveidē šai 25, šeit tikai divas līnijas, divas rindiņas no 25 lapas ziņojuma veltītas ir šai problēmai. Un tādējādi es domāju, ka pat ja ANO ģenerālsekretārs uzsver to, ka cilvēktiesība aspekts ir svarīgs, lai atrisinātu situāciju šajā reģionā, tad patiešām uh, ir šī te doma tomēr izveidot šo tas spēcīgo sasaisti starp abiem reģioniem, starp Sāhelu un Rietumu Sahāru. Bet, kā jau iepriekš teicu, no 25 lapu ziņām tikai divas rindiņas veltītas eh, šai te sasaistē starp Sāhelu un Rietumu Sahāru, bet tā neka kungu ziņamā gandrīz ceturtā daļa ir par gan arī ceturtā daļa no Sāhila zonas ziņojuma ir veltīta Rietum Sahara. Nu šeit tāda pretruna tomēr. Tā kā es domāju, ka mazākais, ko mēs varam darīt, vismaz vēlreiz pārskatīt šos abu zonu sāsaistas jautājumu. Vai tomēr runa ir par Rietum Sahāru? Un man atbildi ir, nu nē. Tāpēc es domāju, ka ziņojums var beigties līdz ar 35. punktu. Nu, tāds būtu mans ierostams. Paldies, Prēda kungs, tagad Anna Gomeša. Paldies. Es gribu pateikties Čārlzam Tanukam par lielisko ziņojumu. Es domāju, ka tas patiešām ir labs. Un tas jau nav bieži, kad mēs eh, tā apsveicam kādu ziņojumi, kas nāk no ESR locekļa puses. Bet to mēs darām satura dēļ, tā ir tāda visaptveroša pieeja, un uzmanība ir pievērsta galvenajiem problēmu jautājumiem, pārvaldības jautājumiem, kapacitātes veidošanai, un, protams, šeit ir koncentrēšanās uz cilvēktiesību galvenajām problēmām galvenajām cilvēku tiesībām un galvenajiem upuriem un tiem, kas spēlē būtisku lomu šo problēmu risināšanā. Šeit verdzības problēmas, sieviešu tiesības piesauktas. Tāpat es domāju, ka ļoti svarīgi ir tas, ka šajā ziņojumā ir arī ņemts vērā drošības aspekts, kas mūsuprāt ir ļoti atbilstoši gan reģionam, gan mums. Mēs esam Eiropas Savienība Un šis ir mūsu ziņojums, un es domāju, ka mums nevajadzētu būt kautrīgiem, lai nostiprinātu un skaļi izteiktos par mūsu vērtībām, par mūsu interesēm, tos par arī drošības interesēm. Un gribu pieteikt, pie, piesaukt Prēdes kungus teikto par sasaisti starp situāciju Rietumu Sahāras reģionā un Sāhela zonā kopumā, ka šī sasaists nav pietiekams spēcīga un ka ANO ziņojumā tas pietiekami stipri neparādās ziņā par rietumu Sahāru. Es tā nedomāju. Es domāju, ka šī sāsaist ir spēcīga un es domāju, ka vizītes uz šīm valstīm, jo īpaši mana vizīte uz Tinduf nometnēm to pierāda. Tad, kad es atgriezos 2005. gadā, nebija nekādu tādu jautājumu par to, vai situācija māli ir droša vai nē, bet arī toreiz mēs sacījām, ka tieši šī problēma novedīs pie problēmām visā reģionā. Un patiesībā dos tādu indeviju problēmām visā reģionā. Es četras dienas pavadīju šajā vietā, ko sauc par tūkstnešu tūkstnesi. tūkstnesi neviens tur īsti nedzīvo, tur šie, šeit dzimušie cilvēki ir tiešām tādi perfekti kandidāti, lai viņus rekrutētu kādām militārām intervencijām, neskatoties uz to, kādas tās būtu. Vai nu tās būtu, lai izplatītu islāmu vai darītu ko citu kristietību, es nezinu. Un to jau varēja saskatīt toreiz, daudzi varbūt tam nepievērs uzmanību, bet patiešām es domāju, ka notikuma attīstības āhlā to tieši pasvītro un pierāda. Un tieši tāpēc es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti svarīgs. Šeit ir koncentrēšanās uz cilvēktiesību aspektu, bet tajā pašā laikā netiek ignorēti drošības aspekti, kur nav runa tikai par drošību reģionā, bet arī par mūsu visu drošību. tas, kas raisa bāžas Rietumsahāras jautājumā, es domāju, ir sekojošais. Ir viens tāds būtisks iemesls, tas, kas jau tika pieminēts, bet ir arī tāds procedurāls iemesls, ko nevajadzētu ignorēt. Šis ziņojums izrietēja no priekšlikuma izstrādāt ziņojumu par Rietumu Sahāru. Proti tas, ka notika vairāki incidenti, vairāk parlamenta šī parlamenta locekļu grupa tika izraidīta no Rietum Sahāras, nevarēja veikt šo vizīti. Un bija vairāki mēģinājumi ap, apmeklēt šo reģionu, kas nerezultējās patiesā apmeklējumā, un SND delegācijā, ko vadīja Veronika Zēri, ja mēs gribētu ja šo pēcpusdienu turien doties, tad, nu, vajadzētu būt, ka tas ir iespējams. Un vairākiem locekļiem vairākās grupās ir bijušas šeit problēmas. Es negribu nevienus varbūt saukt vārdā, uh, Un gala beigās tā, tas viss šie dažādie lobby, dažādās peripētīs noved pie tā, ka mēs koncentrējamies tomēr uz visu sāhilu zonu. Bet es varu teikt, ka ziņojums ir labs. Varbūt pāris ierosināja, pāris grozījumi tomēr būtu vērtīgi. Es domāju, ka pēc Mārokas un Rietumas Sahāras apmeklējuma es droši vien varēšu vēl precīzāk izteikties par šiem grozījumiem, bet viena lieta, kas manuprāt būtu jāuzsver, ir tā, ka šis ka šim konfliktam ir ārkārtīgi liela negatīva ietekme uz visu reģionu, uz cilvēku dzīves apstākļiem Mārokā un Alžīrijā. Un patiešām tik daudz, ko mēs varētu gūt, ja attiecības starp šīm abām valstīm būtu labākas, un es domāju, ka arī šīm jautājumam vajadzētu pieskarties. Es iesniegšu grozījumu par šo konkrēto jautājumu. un atsauce uz to sāhela daļu, kur runa par Alžīriju. Šeit tomēr vajadzētu vēl piestrādāt pie šīs teksta daļas, jo es zinu, ka arī to regu jautājums uh, rūp. Mums rūp attiecībā uz tieši šo sāhelu zonu. Bet visumā es gribu apsveikt referentu ar šo ziņojumu. Domāju, ka tas patiešām ir labs un vērtīgs. Paldies! Līdz ar to varam noslēgt pirmo debašu kārtu par šo ziņojumu. Man vēl sarakstā ir divi ziņotāji. Lūdzu jūs izteikties kodolīgi. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es arī gribu pievienoties tiem kolēģiem, kas norādīja, ka šis ziņojums ir lielisks Tas ir politiskā ziņā ļoti labi līdzsvarots, kā arī labi pamatots. Proti, tas pamatojas uz faktiem, ar ko es gribu apsveikt Tanuka kungu, apsveikt viņa pūliņus patiešām norādīt uz šo problēmu faktuālo pusi. Protams, ka situācija Sāhela zonā mainās, faktiski katru dienu grūti paredzēt, kas notiks Sāhela zonā, sekojot notikumiem Lībijā un citās valstīs, Mālī un tā tālāk. Bet tas ir tāds mūsu politikas trūkums, mūsu spēju trūkums, mūsu politiskās analīzes trūkums Eiropas Savienībā. Uh, kas kalpo par iemeslu tam, kāpēc mēs nevaram paredzēt lietas, kas savā ziņā ir acīm redzamas. Un viena no lietām, kur droši vien, ka notiks, ir tas, ka Sahrāvī nācija, kas uh, cieši jau vairāk nekā 40 gadus, bēgļu nometnēs visā šajā reģionā, šī problēma ir jāvērtē un jāskata tādā nopietnas humanitāras krīzes kontekstā. Šeit ir nopietnas finansējuma trūkums, jaunu bēgļu nometnu izveidēji, jaunas nometnes tiek izveidotas visā reģionā. Mēs sekojam Sīrijas krīzē, tam nav ne galas, ne, ne gala, ne malas, bet, bet apmēr, apmēram 200 tūkstoši cilvēku, kuru, kuru principā pilnībā paļaujās uh, uz šādu te bēgļu uh, nometņu esamību, un tā ir tāda humanitāra rakstura krīze, katastrofa. Es biju diplomāts šajā zonā 30 gadus, un runājot par rietumu Sahāru iezīmēju šis jautājums, uh, ar ko man patiešām, ko man patiešām ir grūti saprast. Uh, jo tas ir tāds reģions, kur dekolonizācija nav tomēr pilnā mērā notikusi, un tādējādi pastāv uh, atbildība okupējošai varai Marokai norganizēt referendumu. Un šeit mums jārunā par patiešām ļoti nopietniem cilvēktiesību pārkāpumiem. Es varu atsaukties uz Roberta Kenedija fonda ziņojumu un īpašo uh, ANO referentu, kas atbildīgs par spīdzināšanas jautājumiem. Un šeit ir kolēģi šeit pie gada, kuri vienkārši saka, ka šis ir jautājums, kurus mūs tā īpaši neinteresē. Mēs varam ignorēt šo jautājumu, var atļauties par to nerunāt. Varam vienkārši sacīt, ka šis ir tāds blakus efekts, un kuram gan rūk cilvēku tiesības attiecībā uz 200 tūkstošiem cilvēku bēgļu nometnēs. Uh, Atklāti runājot, es nesaprotu šādu retoriku. Es nevaru saprast, kā uz to var skatīties, kā uz tādu blakus efektu. Tas ir tās ļoti aizspriedumains uzskats. Tas nozīmē, ka vienkārši šeit ir ļoti spēcīga lobby parlamentā, un, manuprāt, šāds, šāda retorika ir absolūti nepieņemama. Un intergrupa Rietumu Sahārā, kas tika izraidīta no Marokas, uh, tādā veidā, kas patiešām man pat ir kauns par to runāt, ļoti nožēlojam. Mēs vakarien arī par šim jautājumam pieskārāmies. Neviens neatvainojās nevienā brīdī par šo te deputātu izraidīšanu no Mārakas par parlamenta locekļu diskrimināciju. Neviens neuzskatīja, ka redz būtu nepieciešams kaut kā aizstāvēt parlamenta locekļu tiesības, tad, kad viņi centās iebraukt uh, valstī, lai veiktu šo te misiju noskaidrot situāciju uz vietas. Un kā Lakija kungs jau teica, šis parlaments izstrādā ziņojums par cilvēktiesību stāvokli visā pasaulē, bet nekad mēs nav izstrādājuši ziņojumu par stāvokli Rietumu Sahārā. Un es nevaru nevienam izskaidrot iemeslus, kāpēc. Es šeit likšu punktu. Es domāju, ka šis ziņojums ir labs, Bet, ja mēs uzdodam sev jautājumu, vai šeit vajadzētu vai nevajadzētu ietvert rietumu Sahāras jautājumu, tad, nu, man šāds jautājums kā tāds jau liekas ļoti aizdomīgs. Paldies. Thank you now. I have... Paldies. Um, ir vairāk runātāji pieteikušies, tā tad es uh, slēdzu tagad runātāju sarakstu, uh, jo uh, šis ir uh, pirmais lasījums ziņojumam, tātad mums būs arī citas e, iespējas. E, nākamais runātājs lūdzu. Paldies. Es gribētu e, apsveikt Taneka kungu. Šis bija grūts uzdevums un jautājums nav viegli risināms. Mēs eh, esam eh, ļoti eh, līdzsvaroti skatījuši šo jautājumu, tātad es gribētu ar to apsveikt klātesošos. Mēs atbalstām pašnoteikšanos arī Rietum Sahārā Tātad mēs gribam, lai šis referendums notiek, un mēs nesaprotam, kāpēc e, visi nav ieinteresēti šajā jautājumā par e, cilvēku tiesībām. Tās ir saistītas ar drošību un ekonomikas attīstību. Un es gribētu šeit uzsvērt divus jautājumus runāt par, runājot par Saheli un Rietumu Sahāru. Tātad divas prioritātes. Pirmā eh, prioritāte ir drošība. Eh, Lībijas nestabilā situācija eh, rada risku drošībai. Ir Eh, radikalizācija eh, šajā reģionā, eh, ko ietekmē arī Lībijas nestabilitāte. Arī Tunisijā pastāv risks, ka varētu notikt radikalizācija pēc revolūcijas. Nu, mēs ceram, ka Tunisija varēs atjaunot stabilitāti, bet Eh, drošība šeit ir jāņem vērā šajā reģionā. Eh, varbūt eh, tas pat ir pats svarīgākais jautājums. Rietum Sahāra. Situācija Rietumsakarā ir atkarīga arī no Alžīrijas un Marokas attiecībām, kas var traucēt sadarbībai Magrebā un arī traucēt ekonomiskai attīstībai. Eh, terorisms eh, savukārt eh, arī izmanto šo nestabilo situāciju. Mums ir sadarbība starp Eiropas Savienību un Maroku, Alžīriju un Tunisiju, bet mums arī vajag nodrošināt sadarbību starp Magrebu un Eiropas Savienību. Ir divas uh, svarīgākās valstis, tātad uh, Alžērija un Maroko, un uh, būtu svarīgi, lai tām būtu labas attiecības. Tātad mums ir jāiet solis priekšu un jāpiedāvā Magrebas valstīm pārvarēt savus nesaprašanās un eh, veidot eh, attīstīt ekonomiku. Ja mēs virzāmies uz Eiropas Savienotajām valstīm, tad mēs arī gribētu redzēt Magrebas Savienību kā partneri. Eh, tas būtu svarīgi mums un tāpēc arī mums ir jārūpējas par to, lai šie notikumi tādi būtu. Ekonomiskā attīstība ir saistīta ar cilvēktiesībām. Mums arī ir eh, jāskata situācija Lībijā un Tunisijā, kur eh, pašlaik ir eh, situācija ļoti riskanta. Francijas intervence Malī ir apturējusi mm, teroristu grupas, un mums ir ļoti jārūpējas par Tunisiju. Paldies! Pirms dot vārdu Tanaka kungam, es eh, gribētu atbildēt Vēbers kundzei. Jūs jautājāt, vai varētu būt cits eh, termiņš grozījumiem. Tātad eh, referents arī piekrīt, ka grozījums varētu saņemt līdz 1. jūlijam Um, es saņēmu informāciju, tātad, un arī pēc noteikumiem šāds termiņš ir pieņemams, tātad 1. jūlijas 6. Uh, Vai tas ir pieņemami? Um, Alākie kungs, uh, mēs jau esam 15 minūtes uh, nokavējušies. Tātad par termiņiem. Es eh, esmu pret šo atlikšanu, pret to, ka šis eh, process tiek atlikts tālāk. Eh, Alākai kungs ir plānota otrā diskusija par grozījumiem 18. septembrī. Tas ir sākotnējais plāns un mēs tā arī strādāsim. Uh, 24. septembrī būs afet balsojums un oktobrī būs balsojums plenārsēdē. Tātad lēmums netiek atlikts. Nu, ja vispārējais kalendārs nemainās, tad man nav iebildumu. Eh, Tanaka kungs, jūs esat eh, saņēmuši pozitīvas atsauksmes, tātad ļoti īsi. Nu, īsi e, atbildēt būs grūti, jo šeit bija garas uzstāšanās, bet es mēģināšu. E, pirmkārt, mani varbūt uztrauc šie komplimenti, mani kā labējo, e, jo šie komplimenti ir no kreisajiem un zaļajiem, bet es mēģināju veidot līdzsvarotu ziņojumu, kā Es arī esmu objektīvāks, jo pārstāvu valsti, kam nav politisko interesu šajā reģionā. Es arī nepārstāvu partijas vai politiskās grupas intereses. Es mēģināju būt pēc iespējas objektīvāks un runāt par cilvēktiesībām un eh, labklājību reģionā. Eh, Alākī kungs, paldies par komentāriem ka šis ir līdzsvarots un korekts e, ziņojums e, par cilvēktiesībām, un jūs varbūt iesniegsiet vēl grozījums par Rietumu Sahāru. E, tātad man arī ir prieks, kā Roata kungs no Tautas partijas mani atbalstīja. Viņš pieminēja robežu jautājumu. E, nu, šīs daudzas robežas tur ir tādas līnijas smiltīs, kas bija grūti nosakāms un ir grūti kontrolējams. Es arī atbalstu e, jūsu e, pieju attiecībā uz šo franču iejaukšanos, lai apturētu terorismu Un, ja jums ir kādi komentāri, tad es tos gribētu noklausīties. Eh, no Alde Weberas kundze. Es domāju, ka es eh, paskaidroju eh, sākotnējā pirmajā runā, ka man pašam ir grūtības par šīm sa bija grūtības veidot šo ziņojumu, jo e, man bija jāņem vērā dažādu grupu intereses, nu es esmu to mēģinājis pēc iespējas labāk darīt. Es dotu priekšroku ziņojumam tikai par e, Sāheli, bet e, ja es kaut ko daru, tad es to daru ļoti rūpīgi. Vēberis kundze, es ceru arī no jums grozījums sagaidīt, un es atbalstu arī šo jūsu prasību attiecībā uz termiņu. Eh, Kila Nilsen kundze, es ceru, ka jūs arī iesniegsiet grozījums par Malī. Tātad 12. punktā es apsveiktu grozījumu eh, par samierināšanās komiteju eh, par bērniem, kas tiek aizvesti uz Kubu Nu, tā ir eh, Marokas, eh, Marokas valdības apgalvojums, Polisārio to noliedz. Nu, es neesmu redzējis pierādījums, bet es gribētu tos redzēt. Nu, es pats esmu diezgan skeptisks par šo apsūdzību no Marokas puses. Eh, Predekungs, nu man žēl, ka viņš neatbalsta manu nostāju par Rietumsākāru, bet uh, nu, man bija pienākums uh, skatīt rietumu sakāru, un es gribētu šeit atgādināt ANO uh, nostāju, un es atbalstu arī Gomesas kundzes uh, komentāru, ka nevar uh, atstāt bez ievērības šo stabilitātes un uh, radikalizācijas jautājumu arī bēgļu nometnes. Uh, jo šie jaunie bēgļi, kam nekā nav un kas dzīvo nabadzībā, viņi ir e, kandidāti e, radikālajiem šiem islamistiem, un e, viņi var ieviest nestabilitāti reģionā. Gomes skundze, jūs tiešām uh, mani apsveicāt, eh, nu, es pat sāku bažīties, ja jūs kā sociālisti apsveicat mani kā labējo, bet uh, ir ļoti daudz dažādu politisku atšķirību, domstarpību, bet šajā mums jautājumā ir vienot nostāja par Alžīriju un Maroku. Uh, eh, Zerībikungs kungs Es eh, ar interesi skatīšu šo eh, jautājumu, bet ziņojums ir par cilvēktiesībām, nevis par ārpolitiku un stratēģiskajām interesēm. Protams, ja šis jautājums iekļausies ziņojumā, es to arī pieminēšu. Eh, bet, nu, Alžīrijas un Marokas attiecības ir svarīgas, lai veicinātu Magrebas attīstību un mieru un labklājību. Uh, bet eh, nu, ziņojums tomēr ir par eh, cilvēku tiesībām. Eh, Veigla kungs, jūs esat zināms kā atbalstītājs tātad Rietum Sahāras jautājumam. Mēs nevaram ignorēt cilvēktiesības Rietum Sahārā un viss jautājums ir ļoti jūtīgs, ir domstarpības parlamentā un ir ļoti spēcīgs lobijs visos līmeņos un arī partijās un grupās. Par eh, Zeribī kunga teikto, tie ir līdzsvaroti komentāri par drošību. Mēs eh, pieminējām Lībiju. Um, vispār bija doma veidot ziņojumu par visu Sahelas un Sahāras reģionu. Tā tad es uzskatīju, ka runāt par Lībiju un, vai Tunisiju un citām valstīm detalizēt, es domāju, tas neietilps šī ziņojuma tēmā, bet ja jums ir grozījumi un ja tie saistās ar cilvēktiesībām un drošību, tad es tos izskatīšu arī interesi. Paldies! un mēs visi gaidīsim septembrī otro diskusiju. Tagad nonākam pie nākamā jautājuma - viedokļa apmaiņa par beduīnu un citu minoritāšu cilvēktiesību situāciju Izrēlā. Es apsveicu ehm, ehm, pārstāv no delegācijas par attiecībām ar Palestīnas uh, pašpārvaldi. Mēs ielūdzām arī eh, pārstāvu no delegācijas attiecībām ar Izraēlu, bet viņš nevarēja ierasties. Tātad eh, mēs eh, skatīsim šo jautājumu. Tātad lūdzu tie, kas joprojām apspriež rietums Sahāru, lūdzu dariet to ārpusē, jo mums ir jāsāk nākamais jautājums.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 Suhādu Bišāra kundzi. Tātad eh, no juridiskā centra eh, par arābu minoritātes eh, tiesībām Izrēlā. Tad Ibn Barikungs Negevas sadzīvošanas fórums pilsoņu līdztiesībai un Nikola Lamberkundze no Eiropas un Vidus jūras eh, cilvēktiesību organizācijas. Mēs ja eh, uzaicinājām arī Abrahama iniciatīvas eh, direktoru, bet viņš par nelaimi atcēla savu ierašanos pēdējā brīdī. mūsu diskusija šodien um, ir ar ļoti plašu aptvērumu, bet um, beduīnu situācija Negevas tūkstnesī ir um, ļoti um, aktuāla. Es arī priecājos um, redzēt uh, Kaizeres kundzi, kas pagājušajā gadā apmeklēja šo reģionu Eh, rezolūcijā, kas ir pieņemta 2012. gada jūlijā, parlaments eh, aicināja aizsargāt rietumkrāsta un Negevas beduīnas un aicināja Izrēlu ņemt vērā viņu tiesības un tāpat tika nosodīta vardarbība. Arī tika aicināts, eh, aicināt Izraels valdība mainīt eh, savus plānus. Eh, situācija ir mainījusies. Eh, šī gada maijā Izraēlas valdība apstiprināja likuma projektu par beduīnu apmetnēm Negevā, un priekšlikums tagad iet, tiek skatīts Izraels parlamentā, Knesetā. Šis jaunais plāns tiek raksturots kā godīgs risinājums, ņemot vērā gan drošības intereses, gan arī beduīnu intereses, bet daudzi, daudzas Izraels sabiedrības organizācijas nepiekrīt. Pilsoņu tiesību asociācija eh, Izrēlā ir vecākā eh, cilvēktiesība organizācija, un tā ir teikusi, ka šis eh, plāns paredz desmitiem tūkstošu beduīnu pārvietošanu uz citām vietām, tātad viņi zaudēs savu īpašumu, vēsturiskās tiesības uz eh, zemi un eh, tiks eh, sagrautas viņu kopienas un viņi būs spiesti dzīvot nabadzībā. Mums ir jānoklausās viesi, lai saprastu, kā ir mainījusies situācija no iepriekšējās rezolūcijas pieņemšanas. Bišārs kundze, lūdzu. Paldies. Tātad pārskats par notikumiem pēdējā laikā par šo saucamo Begina likuma projektu Uh, šis uh, likums ietekmēs desmitiem tūkstošu beduīnu, un mēs runājam par Izraels valsts pilsoņiem, kam ir jābūt tādām pašām tiesībām kā visiem Izraels pilsoņiem. 70 uh, līdz 80 tūkstoši beduīnu dzīvo šajās neatzītajos ciemos, kas netiek atzīmēti kartēs un nesaņem e, pamat pakalpojumus, tātad elektrību, dzeramo ūdeni, infrastruktūru, izglītību un veselības pakalpojumus. E, daudzi šie ciemi pastāvēja e, jau pirms Izraels izveidošanas, tātad šie cilvēki dzīvo savu senču zemē jau gadsimtiem turku laikos, britu mandāta laikos Un tā tad eh, tagad viņiem nu, no Izraels puses tiek atteikta šī zeme. 50. gadu sākumā eh, beduīnu kopiena eh, koncentrējās vienā Izraels daļā ap Bēršēvu, kas ir liela pilsēta dienvidos, un vēlāk Izraels valsts nolēma, ka ir eh, jākoncentrē šī beduīnu eh, eh, kopiena, bija mērķis piesaistīt visas beduīnas septiņām pilsētām. Nu, beduīni negribēja atstāt savus senču zemes un gribēja saglabāt savu tradicionālo dzīvesveidu un ekonomiku. Mēs šeit runājam par uh, lauksaimniecību. Un eh, tie, kas dzīvoja ārpus šīm pilsētām, eh, kļuva par neatzītiem iedzīvotājiem, kā es paskaidroju, kāpēc šis projekts ir pieņemts. Izrēla neatzīst beduīnu tiesības uz eh, senču zemēm, un uh, Tātad Izraels valsts uzskata sevi par vienīgo īpašnieku um, šīm zemēm un neatzīst beduīnu tiesības. Um, tas ir pretrunā ar Britu mandāta politiku un uh, nu, tad, kad šīs zemes tiks pārdotas, uh, uh, ja kad eh, zeme tika pārdota ebreju privātpersonām, tad Izraela atzina šos eh, pārdošanas darījumus. Eh, un pēdējā laikā, īpaši Netanjahu laikā, bija vēlēšanās atrisināt šo beduīnu problēmu ļoti īsā laikā. Uh, Eh, tika runāts par pieciem gadiem, tagad par trim gadiem. Eh, un tas nozīmē, ka eh, ebreju kopiena tiks izveidota šajā reģionā. Arī dažas armijas bāzes tiks pārvietotas uz dienvidiem un tā tad ir interese šos e, neatzītos ciematus pārvietot uz citurieni. Ir daudz likumu Izrēlā par beduīnu kopieni, e, nu, bet e, jebkurā tiesiskā valstī cilvēkam ir iespējas aizstāvēties tiesā. Tātad šeit mēs runājam par uh, cilvēkiem, kas tiks e, izraidīti no dzīves vietām. Un e, no nu, šeit ir problēma ar likuma e, vāru un taisnīgu tiesu. Cilvēki, kas ir saukti pie tiesas, varēja pierādīt savu taisnību, jo Izraela uzskata viņus par nu, pārkāpējiem, kas aizņem svešu zemi Un e, nu, šis tiesas process var aizņemt 10 e, vai 15 vai pat 20 e, gadus. Tiek ieteikts veidot jaunu juridisku sistēmu, kas attiecas tikai uz beduīnu pilsoņiem. Tātad, ja ir arābu beduīnu pilsonis un ebreju pilsonis, uh, tajā pašā statusā, e, tad e, būs divas e, dažādas juridiskās sistēmas, jo šis likums attiecas tikai uz beduīniem un šajā dienvidu tūkstnesī. Un mērķis ir pārvietot beduīnu kopienu uz citu vietu. Šis juridiskais mehānisms ir domāts, lai ar spēku nu, pārvietotu uh, desmitiem tūkstošus eh, beduīnu uz atzītajām pilsētām. Tas nozīmē, ka eh, beduīnu konstitucionālās tiesības tiek apturētas, jo viņi nevarēs aizstāvēt paši sevi un savus ģimenes, savas tiesības uz zemi. Viņi tiks pakļauti šim eh, jaunajam likumam, eh, ir eh, administratīvi noteikumi, lai gan šie beduīni ir pilsoņi, tomēr viņiem tagad netiek piedāvāta aizsardzība, viņiem tiek atņemta viņu zeme, jo viņiem kā beduīniem būs jādzīvo tikai uh, norādītajās teritorijās, viņi nevarēs izvēlēties dzīves vietu, un e, parastie līkumi neatiecas uz šo situāciju, nav arī godīgu, e, godīga procesa, un arī nav tiesību šiem cilvēkiem aizstāvēties e, tiesā. Kā jau es teicu, ir vienā valstī divas juridiskās sistēmas. Viena ir uh, izrēlēšiem, eh, un otra ir eh, beduīniem, kas arī ir Izraels pilsoņi. Likums eh, ir tāds, ko es nesu redzējis nevienā citā demokrātīgas valstī, ka beduīni var tikt izraidīti ar spēku. Ir atļauja varas eh, iestādēm eh, lietot eh, spēku, lai mm, īstenotu savu politiku un izraidītu beduīnus no dzīves vietām. Ir vairākas ANO rezolūcijas, kas aicina Izrēlu atteikties no šīs politikas un atzīt eh, beduīnu kā Izraels pilsoņu eh, tiesības un atzīt viņu ciematus. Ir vēl viens eh, svarīgs jautājums. Varas iestādes apgalvo, ka ir bijušas konsultācijas ar beduīniem, nu tas tā nav, jo pēc tam, kad likuma projekts tika sagatavots, to apstiprināja valdība, un tikai pēc tam ar starptautiskās piediena dēļ Izraela sāk procesu, kuru pat nesauc par konsultācijām, bet par noklausīšanās. Tātad beduīni noklausījās, kas viņiem ir jādara, uh, Nu, viņi atbildēja, ka viņi nepiekrīt, jo Izraels valstī ir jāatzīst viņu pamattiesības. Un eh, mēs uh, uh, esam situācijā, kad uh, šī likuma ieviešana turpinās, un Izraels ministrs varbūt teica, ka uh, būtu jāsamaksā vairāk šiem beduīniem, lai viņi pieņemtu šo risinājumu un um, ir uh, ANO rezolūcijas, kas ir pieņemtas attiecībā uz uh, uh beduīnu situāciju. 2012. Uh, gada martā uh, bija ANO komiteja pret diskrimināciju, augustā uh, ANO uh, cilvēktiesību uh, Eh, komiteja norādīja, ka Izrēlai ir eh, jāatzīst beduīnu eh, Izraels pilsoņu tiesības un jāizbeidz šī politika. Paldies, tagad uzstāsies Ibn Bāri kungs. Thank you, Madam Chair. I would like to thank you for the opportunity. Paldies, gribēju pateikties par man sniegto iespēju runāt par uh, arābu beduīniem. es vēlos pateikt, ka Izrēlas uh, dienvidi ir tāda kā pulvera muca. Un uh, pieņemtie lēmumi mainīs desmitiem tūkstošiem cilvēku likteni Negevā. Un, protams, tas mainīs Izrēlas demokrātijas uh, eh, vaipstus. Demokrātija un rasisms nevar iet roku rokā. Vēsture mums ir mācījusi, ka līdztiesība ir vienīgais veids, kā atrisināt problēmas, kas valda reģionā. Izrēlas negavā uh, piekoptā politika ir vērsta uz to, lai pēc iespējas lielāku arābu iedzīvotāju skaitu izvietot pēc iespējas mazākā teritorijā, un viņi grib negavā izmitināt pēc iespējas vairāk ebreju. Ar šī likuma palīdzību tiks grozīti visi likumi, kas attiec uz beduīniem. Viņi grozīs tik daudz, tik daudz likumu, cik nepieciešams, lai īstenot savu uh, plānu. Tas ir uh, likums par beduīnu izvietošanu un par uh, līgumu ja jūs izlasīsiet likumu, jums tur neko tādu neatradīsiet. Vienīgi šie vārdi parādās nosaukumā. Likumā var lasīt, kā cilvēkus pārvietot, kā viņiem konfiscēt zemes gabalus, kā pārvietot uz citām teritorijām un tā tālāk. Uh, un nākotnē varēs vienoties uh, par kaut kādu citu dzīves vietu, bet kur tad šie cilvēki paliks, ja viņiem tiks atņemts jums virs galvas? Mēs nezinām. Šajā uh, likumā ir militāra valdība un aparteids. Tāds ir sajaukums, ko šeit var redzēt. Un ņemot vērā lēmumu 3707, viņi ir uh, ieviesuši tādas normas, ka arābi nedrīkst celt ciematus 40. ceļa kreis uh, rietumu pusē. Tas man viss ir pierādāms, tā tad uh, es to varu pierādīt, tas ir rakstīts melns uz balta. Uh, Arābiem nav tiesības celt uh, mājokļus 40. ceļa rietumu pusē. Es nezinu, kā tas izklausās jūsu ausīs, ja, piemēram, uh, kāds pateiks, ka ebreji nevar dzīvot kaut kāda ceļa rietumu pusē. Tas taču ir aparteids. Iepazīstoties ar likumu, eh, jūs varat saprast, ka tas ir likums, kas attiecas uz beduīniem, eh, kas dzīvo Izrēlā. Tas neatiecas ne uz vienu citu personu negavā, tikai uz šo konkrēto iedzīvotāju grupu. Daudzi likumi tiks grozīti, lai mainītu arābu beduīnu dzīvi negavā. Tas, protams, eh, nodara lielu kaitējumu demokrātijai. Jūs eh, nedrīkstat doties uz tiesu, nē, jūs it kā varat doties uz tiesu, bet tiesai nav pilnvaru kaut ko šeit grozīt. Cilvēki vienkārši tiks sodīti, ja nepiekritīs doties prom no savām mājām. Ja eh, viņi mēģinās atgriezties, uh, uz sava zemes gabala, tad valdība viņus vienkārši ieliks cietumā. Darba ņēmējs eh, var pateikt, ka šīs ciemats tiks nolīdzināts līdz ar zemi bez jau kāda tiesas sprieduma. Tagad ir arī citi lēmumi pieņemti. 3, 7, 8, 2. Šajā lēmumā ir runāts par desmit eh, ebreju ciematu izveidi tajā pašā teritorijā, kur tagad dzīvo beduīni. Līdz ar to varam ļoti viegli secināt, ka viņi grib pārvietot eh, tūkstošiem arābu beduīnu Un šo eh, kādreiz beduīnu apdzīvoto ciematu vietā tiks uzcelti, uzceltas mājvietas ebrejiem. Jūs redzat, kā rīkos valdība. Viņi nemēģina cilvēku uh, dzīves pamati tiek izpostīti, lauksaimniecība, viņu tradīcijas netiek ievērotas, viņi tiek izmitināti uz maza zemes pleķīša, un tas maina visu cilvēku eh, dzīves paradumus, tradīcijas. Pēdējo mēnešu laikā esam redzējuši daudz jaunu gadījumu. Kāds ciemats tika izpostīts 52 reizes. Vakardien bija pēdējā reize. Ciemats tika izpostīts. Atira arī kāds ciemats, kas tika izpostīts, tas eh, bija pastāvējis 54 gadus, bet Izraels valdība vēlas eh, arī šo ciematu tur esošās mājas nojaukt un tad eh, tajā pašā teritorijā uh, Uh, uzcelt jaunas mājas, kur izmitināt ebrejus. Viņi vienkārši pie mājas durvīm pielīpina šādus paziņojumus, ka jums ir 48 stundas, lai atstātu mājas. Tāpat uh, šajā uh, negodīgajā kampaņā tiek izmantoti bērni. Ir e, kāda ciemats, kur dzīvo aptuveni 10 tūkstošie dzīvotāji, un tagad e, arī skolas tiek pārvietotas. Skolas tiek slēgtas, nu, piemēram, skola apmeklē kādi 2000 bērni, bet tad skola tiek atvērta, jauna skola ļoti, ļoti tālu, lai cilvēki vienkārši būtu uh, spiesti pārvākties tuvāk viņu bērnu skolai. šajā uh, likumā, rīkojumā, ir teikts, ka cilvēks, kam nav nekāda sakara ar tiesu, var lemt pār beduīnu likteni. Viņi vienkārši var nojaukt mājas, nodzināt ciemats līdz ar zemi, bez jau kādas tiesas pavēstas. 30, 60 dienu laikā, es neatceros precīzi, te ir arī bijušas pārmaiņas, tā tad var pieprasīt, lai cilvēks 30 vai 60 dienu laikā pamet savu dzīves vietu. Ja viņš to nedarīs, viņš vienkārši tiks no mājas izlikts ar varu. Un visi šie strādnieki eh, nav nekādi eh, valsts ierēģi, tie vienkārši ir strādnieki, un es gribu teikt, ka tādā veidā Negevā uh, Uh, Izraēlas valdība ir pieteikusi kāru beduīniem un viņi uh, neatiec pret mums kā pret iedzīvotājiem, bet gan kā pret ienaidniekiem un mēs lūdzam jūs palīdzību, lai šis likums tiktu izskausts. Paldies Barīkungam un tagad uzstāsies uh, Nikola Lamberts kundze, kas pārstāv Eiropas vidusjūras cilvēktiesību uh, organizāciju. Paldies! Jāsaka, ka šī problēma ir uh, steidzama. Uh, likums jau ir uh, tiks apspriests pirmajā lasījumā um, Izraels parlamentā nākam pirmdien. Jāsaka, ka kavēties nedrīkst esam uh, strādājuši pie minoritāšu tiesību aizstāvības Izrēlā un Mēs ļoti daudz pētām tieši arābu minoritāšu jautājumus, un 20% no Izraels iedzīvotājiem ir palestīniešu izcelsmes. Beduīnu kopiena īstenībā ir uh, viena no vismazāk aizsargātākajām. varbūt mēģināšu uz to vispār audzīties caur Eiropas Savienības prizmu. Eh, minoritāšu tiesību aizsardzība ir iekļauta ES eh, Izraēlas rīcības plānā un ir vairākas politikas vadlīnijas, kas nosaka, ka ir jāaizsargā pamatiedzīvotāju tiesības, ņemot vērā arī uh, konsensusu par attīstību 2008. gadā un vēl kādu lēmumu, kas tika pieņemts 2002. gadā. Eiropas parlaments jau vairākas reizes ir eh, paudis bažas eh, par eh, šo Begina plānu, un 2011. gada septembrī ES Izrēlas cilvēktiesība darba grupa uzaicināja Prāvera kungu, lai viņš paskaidro, kāda ir šī plāna būtība, un mēs arī teicām, ka īstenībā viņi nav konsultējušies ar Beduīnu uh, kopienu pirms ko tādu. Uh, ievērot. 2012. Uh, gada ES Izrēlas progresa ziņojumā tika noteikts, ka ir jāatzīst uh, beduīnu uh, ciemati, un 2012. gadā bija arī Eiropas parlamenta rezolūcija, kurā bija pieprasīts uh, ievērot kopīgas tādas mierīgas līdzās pastāvēšanas noteikums, un tad 2013. gadā bija Izraēlas progresa ziņojums, un tajā tika teikts, ka parlaments nav izpildījis savus saistības, ņemot vērā Goldberga komisijas iepriekšējos ieteikums attiecībā uz beduīnu ciematiem. Un tas uh, uh, lielā mērā sasaucas ar tiem ES ieteikumiem, par kuriem kolēģi runāja pirms tam. Es vēlējos uh, arī pastāstīt par uh, dažām rekomendācijām vai dot padomu, ko, kā tad īsti rīkoties. Pirmām kārtām jūs varētu lūgt, lai uh, jūs priekšsēdētājs uh, Šulca kungs dotos uz Knesetu un uzstātos tur ar runu. Ir jānorāda, ka, diemžēl, beduīnu pilsoņi nepārāk nebauda līdztiesību un tiek ierobežots viņu sociālās, ekonomikas un kultūras tiesības. Otram kārtām es gribēju teikt, ka šeit nav uh, pārstāvēta varbūt uh, ES Izraels delegācija, bet gan kāds deputāts no tās atrodas šeit. Tātad jūs arī varētu doties uz Knesetu un uh, tikties uh, arī ar arābu deputātiem, tad, kad nākamreiz apmeklēsiet Izraelu, domāju, tas būtu ļoti, ļoti vērtīgi. Uh, un eh, varētu arī uzaicināt arābu kneset eh, deputātus uz Briseli. Mēs eh, varētu ieteikt da, eh, deputātiem arī dalību valstīs runāt par šo problēmu un to asi nosodīt. Ceturtām kārtām vajadzētu pieprasīt, eh, lai Katrīna Eštone eh, izdotu paziņojumu, kurā pieprasītu Izrēlu līdztiesīgi izturēties pret visiem pilsoņiem, it sevišķi pret arābu beduīnu minoritāti. Un eh, pēdējais ieteikums - lūgt, lai eh, Eiropas ārējās darbības dienests šo jautājumu izskatītu Izraēlas eh, cilvēku tiesību darba grupā, kas no, satiksies mm, pēc vasaras pārtraukuma. Protams, ir jābūt arī uh, saziņai, uh, regulāram dialogam ar beduīnu kopienu. Paldies! Paldies Lambēras kundzei arī par šiem labajiem padomiem un ieteikumiem. Esam uzklausījuši mūsu uh, viesus un tagad došu vārdu uh, Augens kundze, kas uh, ir priekšsēdētāja vietniece delegācijā attiecībām ar Palestīnas pašvārvaldi. Paldies! Uh, es gribēju teikt, ka vienmēr, kad dzirdu uh, šādas runas, es eh, sajūtu jaunu adrenalīnu, adrenalīnu pieplūdumu un eh, esmu arī dusmīgi, kādēļ mēs nedaram vairāk, kādēļ mēs neesam tādi eh, pilnāk ar cīņas garu. Pastāstīšu jums, ko no savas pieredzes biju pagājuši gada Jeruzalemē. Un es satiku cilvēkus, tur Uh, vietējos, un viņi uh, pilnīgi raudāja. Viņi teica, izbeidziet, izbeidziet uh, vienreiz uh, šo situāciju, ja jūs no Eiropas mums nepalīdzēsiet, neviens to nedarīs. Tas bija izmisīgs palīdzības sauciens, un mums vajag palīdzēt arī Izrēlai. Mums varbūt vajadzētu glābt Izraels demokrātisko valsti, viņiem taču ir tik daudz vērtību. Arī uh, par tām ir vairāk jārunā starptautiskajā kopienā. Gribēju jums atsaukt atmiņā, ka pagājušajā gadā 14. maijā ārlietu ministri uh, vienbalsīgi pieņēma rezolūciju par situāciju Izrēlā. Un, ja nemaldos, tas bija 5. panta trešais punkts, ka izlikšana no mājām ir nelikumīga, un tas, protams, no tā visvairāk cieš beduīni. Tāpat tika rezultātā teikts, ka uh, tas ir vienkārši nepieļaujami, ka tā ir dramatiska situācija un kaut kas ir jādara. Varbūt, ka ir jārunā skarbākā valodā. Ja nekas nenotiks, tas turpināsies ierastajā garā. Mēs esam eh, pieņemuši tik daudz rezolūciju un eh, tik daudz uzstājušies ar skaistām runām, bet nekas nav izdarīts. Jāsaka, ka ir taču mūsu rīcībā legāli instrumenti, nevajag nevienu sodīt, mums ir likumi, dažādas normas. Jūs pati, Lamberts kundze, minējāt, ko ir iespējams izmantot, kādus pasākumus ir iespējams ieviest. jāsaka arī kaut kas padomē. Un viņiem arī ir jāsāk uzstēties. Paldies, ka ieradāties. Paldies, Margaretē Aukenē. Tagad man, eh, Veronika de Kaiser. Merci, madame la présidente. Je voudrais saluer. Euh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribu sveikt šeit mūsu draugus, kas tālu ceļu mēroši, īpaši Bašarkundze no Adalā organizācijas un gribu sacīt, ka mēs ļoti augstu novērtējam to, ka jūs atkal esat šeit, lai atgādinātu mums par šo akūto jautājumu. Es labi pārzinu šo situāciju, un iemesls, kāpēc es to saku, ir sekojošs. Viss, ko mēs varam darīt, kaut vai ar paziņojumu palīdzību, jau ir izdarīts. Un šobrīd es šeit skatos šajā dokumentā, šajā policy briefing dokumentā, un te ir skaidri norādīts, ka nacionālā kopienā šeit ir vienprātība panākta, šeit ir uzskaitīts tas, ko tad Eiropas Savienība ir darījusi, vēstnieku ziņojumu 2011. gadā, tad izdarītais spiediens vēlāk, un pēc tam ši, šis jautājums tika piesauts arī asociācijas padomē, pēc tam at, arī atsaucamies uz to, kas ir darīts ANO līmenī, tad 2012. gadā ASV ietvēra to ziņojumā kā galveno prioritāti, proti šo jautājumu par uh, diskrimināciju pret palestīniešiem un beduīniem. Tas ir bijis prioritāšu sarakstā augšgalā jau ilgu laiku. Un tas eh, sasaucās arī ar NVO organizāciju padarīto. Jā, mēs varam nākt klajā ar paziņojumiem, varam nosodīt šo rīcību, teikt, ka tas pārkāp starptautiskās tiesības, bet šajā mērogā viss jau ir izdarīts. Uh, Mēs esam nākuši klajā ar rezolūcijām, un vairāk no mums arī stāvējuši klāt to tapšanā, vairāk ir arī devušies vizītēs uz tuvajiem austriem, uz Negavas tūksnes, uz rietumu krastu. Un es zinu, ka citi parlamentu locekļi arī, man liekas, man, mani beļģu draugi arī ir devušies vizītē šeit. Uh, ir bijušas tā, tādas akcijas ar velobraucieniem uz Negavu arī pilsoniskajā sabiedrībā vairākas iniciatīvas ir bijušas ap šo jautājumu. Jautājums sako, sakojuši šobrīd, ko vēl mēs varam darīt. Un tāpēc es eh, patiešām esmu priecīgi par eh, jūsu rekomendācijām. Un mēs šeit esam ļoti sarežģītā situācijā. Tagad plāns ir eh, pārveidots par Begina plānu, tas nav atcelts, tas ir vienkārši reformēts. Uh, Un nu situācija būtu principā neaprakstāma. Izraels armija ir šobrīd, var teikt, ka es esmu ebrejs un šobrīd šīs pilnvaras patiešām neizvērams, bet es domāju, ka patiešām gandrīz personīgi ir jādodas uz turieni, lai vispār noticētu, ka kaut kas tāds ir iespējams. Tajā pašā laikā viss šis konteksts ar pamazām jauniem ciematiem, kas uzrodās kā sēnes pēc, pēc lietas, uh, tajā pašā laikā tas viss ir pret Britu mandātu, kas nekad tā oficiāli nav pateikts. Šī ir patiešām reāli notiekoša situācija, taču cilvēki atsakās tam ticēt, un tas, ko jūs sakāt, ir neapšaubām patiesība. Mums ir jādomā par to, kā veikt kaut kādus juridiski saistošus pasākumus, jo mēs nevarēsim vēlāk teikt, ka mēs nezinājām, kas notiek gribu uzsvērt to, ka patiešām šodien ļoti tādā sarežģītā situācijā mēs esam, ka mēs drīz skatīs šo likuma projektu, un ja mēs eh, neko nedarīsim, nedosimies uz Izraelu un nepaudīsim savas bažas skaļā balsī, varbūt ar NVO palīdzību vai kā tam līdzīgi. Mums tomēr ir vēl papildus daži instrumenti, un mums ir tie jāizmanto pretēji gadījumā. Es nezinu, kā mēs progresēsim šajā kompleksajā situācijā. Uh, tiekoties ar izrēliešiem, es saku, Rietumē Eiropā, protams, mums arī ir savas problēmas ar Romu minoritāti. Šeit arī diskusijas ap šo jautājumu. Un Roma problēma arī šajā reģionā tomēr pastāv, bet es domāju, ka mums jāizdara lielāks spiediens un patiešām kaut ko varētu darīt. Mums tomēr ir diezgan ciešas asociācijas nolīgums un tie un ciešas tirzniecības attiecības ir izrautāk, kaut ko tomēr mēs varam darīt. Paldies tālāk, lūdzu, Mārtina kungs. Paldies priekšsēdētāji. Kaut kādā mērā atkārtošu to, ko kolēģi jau sacīja, bet es domāju, ka nevar to pārlieku uzsvērt, jo jautājums patiešām akūts. Pirmkārt, liels paldies viesiem, kas esat ieradušies. Otrakārt, gribētu teikt, ka reģionā un valstī, kur arābu minoritāte un jo īpaši palestīnieši pret viņiem vērst liela diskriminācija, beidojīni savā ziņā ar vēl, jo vēl spēcīgāk tiek diskriminēti. Tā ir tāda tiešām minoritāte, pret kuru attieksme ir ārkārtīgi bēdīga. Mūsu viesi to aprakstīja kā apartīdu. Es šo vārdu negribu tā lieki lietot, bet patiešām šajā gadījumā to varētu izmantot. Šobrīd no konkrēta minoritāte ir vēlēšanās to atspiest uz pilnīgi citām teritorijām, uh, lai konkrētā, nā, lai konkrēti iedzīvotāju grupa varētu dominēt reģionā. Un tas nozīmē, ka principā viena grupa tiek pārcelta uz citu reģionu, lai tur pēc tam varētu pārvietot citu iedzīvotāju grupu. Un, ja mēs, teiksim, skatāmies uz to, kas notiek okupētajā rietumkrastā, tad tur šāds scenārijs nav iespējams. Savukārt Izraels Dienvidos minoritāte tiek pārvietot, tad cita iedzīvotāja grupa pārņem varu pār šo valstu, pār šo teritoriju, un tomēr vajadzētu papildus pievērst uzmanību tam, kas notiek šajā reģionā. Man uh, ir bijusi iespēja paprunāties ar Izraels kolēģiem, un viņi sacīs, ka tas ir tāpēc, ka šeit ir kon konkrēti apstākļi, ka beduīni dzīvo šajās uh, nometnēs, bet tā ir tāda patiesībā vienkārši attaisnojuma meklēšana. Uh, Jūs sakāt, ka šobrīd, redz, šobrīd jūs pat neatspogļot to, ka viņi vispār šeit atrodas, viņi nav atspogļot kartē, mēs nezinām, kur šie ciemati ir. Un tad jūs aizliedzat viņiem tiesības piekopt tradicionālo dzīvesveidu, nu, liedzat viņiem piekļuvu veselības aprūpei, dzeramajam ūdenim, liedzat piekļuvu skolām bērniem. Un tad jūs patiesībā izdarāt tā, ka viņu dzīves apstākļi šajā teritorijā kļūst praktiski neiespējami un nav nekāda attaisnojuma tam, ko Izraēla dara šajā reģionā. novēgumā es varbūt nedaudz pesimistiskāk izteikšos nekā iepriekšējie runātāji. Un iepriekšējā runātāja taisnība, ka jā, mēs esam izmantojuši visus nosodīšanas iespējamās formas caur parlamentu, caur augsto pārstāvi. Un mēs patiešām skaidri esam norādījuši, ka mēs esam pret šī plāna, šī plāna paredzētajām reformām, bet kopš tā laika mēs esam tomēr par spīti tam uzlabojuši attiecības ar Izrēlu. Uh, Mēs runājam par to, ka Izrēla varētu iekļaut mūsu Research and Defense programmā. Un šeit ir tāda nekonsekvence starp mūsu politikas virzieniem. Mēs no vienas puses nosodām to, kā Izraela dala attiecībā uz šo jautājumu, bet tajā pašā laikā mēs neko nedarām citos politikas virzienos. Un bail, ka man, es baidos, ka man patiešām ir jāpiekrīt uh, tam, ko sacīja iepriekšējā uh, runātāju par to, ka mums ir jādodas uz Izraeli jārunā, bet, nu, ja mēs tikai runāsim, es nezinu, vai daudz kas mainīsies. Mums tomēr ir jāizdara kaut kādas nopietnas sekas mūsu politikā, tīri praktiskas sekas. Pretējā gadījumā es nedomāju, ka kaut kas mainīsies. Paldies, Mārtina kungs, Vaigela kungs tālāk, un pēc tam vairs runātāji nav sarakstā. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu apciemojis beduīnus Negava tūkstnesī kopā ar Dekaizra kundzes delegāciju. Un mūs iespaidoja un pat, pat, pat savā ziņā padarīja depresīvu šī situācija Negevā. Es gribu pateikties Bišāra kundzei, jo tā bijāt jūs, kas mums pameta šo ideju un iedvesmi doties uz turienu pašiem pārliecināties par faktiem, tad, kad mēs pirmoreiz tikāmies Eiropas parlamentā Strasbūrā. Un, protams, es eh, neatkārtošu to, kas jau izskanēja, bet es gribu vien apsveikt jūs ar to, kā jūs prezentējat šo jautājumu, jo problēma, eh, protams, ir daudz dziļāka un pamatīgāka nekā jūs to šeit portretējat. Jūs it kā no vienas puses iz, nedaudz izvairāties no tādas, eh, no tādām nepatīkamām lietām, bet Es tomēr gribu atsaukties uz vienu situāciju, es konkrēti atceros ne, no Negevas uh, eh, apmeklējuma. Tur bija skola, pamērā liela skola, un ciems, vēlējā, ciems pārstāv vēlēs, lai tik uzbūvētu vēl vienu skolu. Tātad bija šī vēlme uzcelt vēl vienu skolu, un tas, ko iestādes darīja, viņas uzcēla sētu caur šīs skolas sēdzvidu un teica, ka tagad jums ir divas, viena pa labi, viena pa kreisi. Un šāda veida tādas cīniskas darbības ir gan daudz tādu ir bijis. Piemēram, beduīniem ir jāpērk ūdens par cenu, kas apmēram trīs reizes pārsniedz normālu ūdens cenu. Un Tad ir šie te elektrības stābi, bet tajā pašā laikā elektrība pa vadiem neplūst. Viņi principā dzīvo tā kā viduslaikos bez elektrības. Nu, tāda ir tā reālā situācija. Un es domāju, ka mums tomēr ir savā saziņā ar Izrēlu ir šie jautājumi jāceļ gaismā un jārunā par tiem un jāatgādina mūsu Izraels partneriem, ka valsts, ar kuru mums ir tuvs un draudzīgs attiecības, mēs tomēr sagaidām, ka viņi ievēros cilvēku tiesības, ievēros tiesiskumu principus un neradīs dubultas uh, juridiskās sistēmas. Viena būs domāta beduīniem un palestīniešiem, otra būs domāta valdniekiem, proti ebrejiem. Liels paldies, kā esat šodien ieradušies mūsu viesi. Vēlreiz paldies jums. Paldies! Mēs esam uzklausījuši gana daudz rekomendāciju un pilnīgi noteikti centīsimies vēl uz tām atskatīties. Bet tātad dzirdējām, ka jūs visi lūdzāt veikt juridiski saistošas darbības no Eiropas parlamenta puses, un vairāk pieredzējušie kolēģi zina, ka šeit būs jautājums, tomēr būs jāatrod arī vairākumus, vairākuma atbalsts šajā jautājumā, bet nu mēs centīsimies. Tagad došu vārdu ārlietu dienestam, Oliveram Halalena kungam, kurš pārstāv geogrāfisko virdienu Izraela. Un varbūt uzdošu arī ne jautājumu, varbūt jūs varat mums ieteikt kādas juridiski saistošas darbības, kas ir mums pieejamas. Liels paldies! Es mēģināšu atbildēt uz šo jūsu prasību. Pirmkārt, liels paldies Eiropas parlamentam un šai komitejai par šo iniciatīvu un ļoti saulēcīgo debati par šo svarīgo jautājumu. Es mēģināšu izteikties kodolīgi un tiešām atbildēt uz jūsu jautājumu par šo plānu. Eiropas Savienība ir atkārtot paudusi bažas jau no paša sākuma. Šis jautājums Izrēlā tiek uztverts kā tāda iekšēja un tikai iekšēja lieta. Un mūsu bažu pamatā ir cilvēktiesība aizsardzība beduīnu kopienai. Un šī plāna īstenošanā īstenošana nozīmē pilnīgi nelīdzsvarotu un, un nelīdztiesīgu attieksmi, ja mēs salīdzinām beduīnu situāciju ar ebreju situāciju. Eiropas Savienība turpinās paust bažas šajā sakarā. Tas parādīsies progresa ziņojumā, mūsu divpusējo attiecību kontekstā, un mēs turpināsim šo svarīgo jautājumu paturēt darba kārtībā. Savukārt par plašāku jautājumu par arābu minoritātes tiesībām. Arābu minoritāte sastāv 20% no Izraels iedzīvotāju skaita, un mums ir sarunas gan ar Arābu kopienas pārstāvjiem, gan Izraels pārvaldes institūcijām, lai skatītos, vai Eiropas Savienība var izdarīt kādu konstruktīvu pienesumu un nodrošināt cilvēktiesību izpildi un, es, un to, kā uh, tiesiskums tiek ievērots. Mums ir dažas konkrētas idejas, bet šobrīd tās vēl nav tā īsti nobriedušas, lai mēs varētu tās publiskot, bet gribu jums darīt zinām, ka mēs šo jautājumu skatām. Un Eiropas Savienības delegācijas vadītājs Telavivā un vēstnieki no dalību valstīm ir nākuši klajā ar konkrētiem priekšlikumiem, ir bijušas konkrētas diskusijas par šiem priekšlikumiem, ko mēs varētu darīt. Mums tomēr nedaudz būs jānogaida, kādi būs šie konkrētie priekšlikumi, un tie droši vien nākotnē iemiesosies padomus secinājumos. Paldies! Šobrīd mums jānoslēdz debate par šo jautājumu. Es domāju, ka daudzi no mūsu kolēģiem mēģinā, mēģinās arī nākotnē sekot šim jautājumam, mēģināsim ievērot Lambertas kundzes eh, rekomendācijas, apmainīsimies viedokļiem ar Eiropas Savienības delegāciju Izrēlā, mēģināsim vairāk uzzināt uh, detalizētu informāciju par šo jautājumu, kas tieši notiek. Un vēlreiz paldies visiem ārlietdienas. Jā, droši vien, ka tas ir labākais ceļš uz priekšu. Uh, Priekšsēdētāji, paldies vēlreiz viesiem par ierašanos. Un tagad nonākam pie viedokļu apmaiņas par uh, starptautisko dienu cīņai pret spīdzināšanu. Šī te starptautiskā diena ir 26. jūnijas, un šobrīd tā jau ir kļuvusi par tradīciju mūsu komitejā. Vienmēr to ietvert mūsu darba kārtībā. Tajā laikā, kad tuvojas šī piemiņas dienu un diskusijās par konkrētām valstīm. Bieži vien ir šis te cīņas pret spīdzināšanu jautājums. Dažreiz diskusijas ir tādas visaptvarošākas, dažreiz runājam par individuāliem gadījumiem. Mūsu komiteja runā tikai par cilvēktiesību pārkāpumiem ārpus Eiropas Savienības, bet vienlaikus jāsaka, ka tad, kad mēs eh, runājam par šo ārkārtīgi lielo noziegumu spīdzināšanu, Tomēr ir atsevišķi gadījumi Eiropas Savienības dalībvalstīs, kur arī šis noziegums ir sastopams. Šeit es varu vērsties pie Lība komitejas pārstāvjiem. Dalībvalsts pienākums ir padarīt spīdzināšanu par noziegumu un sodīt vainīgos. Ir skaidri pateikts, ka neviens, ka nekādi ārkārtas gadījumi nevar attaisnot spīdzināšanu Un mēs visi zinām, cik grūti pirms pāris gadiem bija šo pamatot, jo pirms pāris gadiem vēl izskanēja argumentācija, ka spīdzināšana tomēr ir attaisnojums līdzeklis, lai cīnītos pret terorismu. Šobrīd tas varbūt vairs nav debatē tāds derīgs arguments, bet es atceros, cik grūti bija pat Eiropas Savienības iekšienē panākt vienošanos dalību valsts starpā, proti to, ka spīdzināšanas, ka spīdzināšanas izslēgšana un tas, ka spī, mēs esam pret spīdzināšanu, nu, ka tas nav nekas tāds, kas mums pietrūks pūliņos mēģināt uzlabot drošības situāciju. Pārāk daudzās valstīs spīdzināšana un, tomēr vēl joprojām ir plaši sastopama. Un šodien mēs, kon, mums ir konkrēts, konkrēta, konkrēts jautājums, uz ko mēs koncentrēsimies runāt par situāciju valstī. Mēs koncentrēsimies uz situāciju Ziemeļāfrikā. Un es gribētu informēt mūsu viesus, ka mēs esam cilvēku tiesību komitejā izlēmuši, ka mēs uh, izstrādāsim atsevišķu īpašu ziņojumu par spīdzināšanas izskaušanu. Tas būs jau šo rudenu sāksim strādāt pie šī ziņojuma, un tā būs laba iespēja patiešām ļoti rūpīgi piestrādāt pie šī jautājuma izpētes, kas saistīts ar cīņu pret spīdzināšanu, arī pievērsties situācijām konkrētās valstīs. Mums ir Eiropas Savienības vadlīnijas cīņai pret spīdzināšanu un citām nežēlīgām darbībām. Un es domāju, ka ir skaidrs, ka daudzas organizācijas, cilvēktiesību organizācijas pasaulē, ir skaidrs tas, ka Eiropas Savienība atbalsta to darbu, lai cīnītos pret spīdzināšanu un vienlaiks arī palīdzētu spīdzināšanas upuriem, jo īpaši instruments demokrātijai un cilvēktiesībām sniedz atbalstu šīm darbam arī ārpus Eiropas Savienības robežām. Šodien mums līdzās ļoti pieredzējuši eksperti šajos jautājumos. Un es gribētu iepazīstināt jūs ar mūsu runātājiem. Anna Cecil Antonija kundze, kas ir 2013. gada ziņojuma autore, Word of Torture nosaukums. NVO saucās Action by Christians Against Torture, kristiešu rīcība pret spīdzināšanu, un jūs mūs iepazīstināsiet ar situāciju. Tālāk Džerauds Tabaroka kungs, ģenerāls sekretārs organizācijai pret spīdzināšanu. Iepriekš Tabaroka kungs astoņus gadus strādāja starptautiskajā turisma komisijā, un viņš koncentrēsies uz mācībām, kas gūtas cīņā pret spīdzināšanu Ziemeļāfrikas reģionā. Un Benetes Derežervē, ceru, ka pareizi izrunāju jūsu uzvārdu, kas ir Briseles sakaru virsniece rehabilitācijai spīdzināšanas upuriem. Un es saprotu, ka jums ir prezentācija par pētījumu uz vietas. Paldies jums par to tagad. Vārds Anna Cecil Antoni, 8 minūtes. Merci, madame la prezidente. Merci, u parlamentēr. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Un eh, paldies eh, arī komitejai, ka jūs veltījāt laiku šim jautājumam, tojoties 26. jūnijam jūsu institūcija kļūst ar vien svarīgāka starptautiskā mērogā aizsargājot cilvēktiesības. Viena no vislielākajām problēmām eh, - spīdzināšana. Eh, mūsu organizācija strādā par šo jautājumu jau 40 eh, gadus. Mēs esam tāda visu konfesiju organizācija un arī mēs piedalāmies eh, Francijā eh, cilvēktiesību konsultācijās un arī eh, starptautiskajā grupā pret spīdzināšanu. Viens no mūsu pasākumiem ir gada atskaite, tātad spīdzināšanas pasaule, un šo atskaiti finansē Eiropas Savienība. Tie ir unikāli ziņojumi, ko varētu salīdzināt ar enciklopēdiju, um, un tagad uh, viena uh, daļa ziņojumā ir geogrāfiska, tā uzskaita spīdzināšanas praksi apmēram 20 valstīs, un ir aprakstīti gan cietušie, gan arī spīdzinātāji un metodas, kādas tiek lietotas. Un, uh, Nākamais sējums ir par 60 četrām valstīm, kas ir detalizēti izskatītas. Otrā ir eh, analītiskā daļa, kas eh, analizē datus. Un eh, tālāk tad šis darbs apvieno faktus un analīzi, un tas ir ļoti svarīgs pētniekiem un nevalstiskajām organizācijām, kas cīnās pret eh, spīdzināšanu. Daži vispārīgi komentāri. Pirmkārt, eh, spīdzināšanai ir viens mērķis visās pasaules daļās eh, - tātad panākt piespiedu atzīšanos, un arī eh, spīdzināšana ir kā iebiedēšanas un soda līdzeklis. Eh, spīdzināšanas prakses ir eh, universālas. Cietušie apraksta, kas ar viņiem tika darīts, un viņu situācijas ir līdzīgas. Tiek lietotas līdzīgas metodas, gan fiziskas, gan psiholoģiskas, gan psihiatrijas metodas. Un vēl eh, runājot par eh, spīdzināšanā cietušajiem, mēs domājam parasti par politisko opozīciju, arotbiedrībām, reliģiskajām minoritātēm vai etniskajām vai eh, seksuālajām minoritātēm vai arī imigrantiem. Varētu būt, ka Eh, par šiem vairāk raksta, bet eh, lielais vairums eh, spīdzināmo ir aizdomās turēti, aizdomās turētie, kurus policija mēģināja piespiest atzīties, un arī cietumu darbinieki izmanto spīdzināšanu kā papildus sodu. Par spīdzināšanu dažādos reģionos ir, piemēram, Āfrikā autoritārie eh, režīmi, kas ir eh, padarījuši eh, spīdzināšanu par izmeklēšanas līdzekli, to lieto drošības spēkos. Amerikā vairums valstu, izņemot Kūba, ir demokrātijas un spīdzināšana uh, ir aizliegta ar likumu, eh, tomēr bieži vien eh, spīdzināšana vēl tiek lietota. Āzijā spīdzināšana ir bieži izplatīta, un daudzās valstīs pat eh, nav noziegums. Tieslietu sistēma ir nepietiekama attīstīta vai arī ir korumpēta, Eh, un tāpēc spīdzināšanu lieto kriminālu eh, meklēšanā. Eh, ir situācijas, kad spīdzināšana joprojām tiek plaši lietota un ir nesodāmi, šie spīdzinātāji ir praktiski nesodāmi. Uh, Un beidzot, Eiropā, neskatoties uz uh, likumdošanu, uh, joprojām uh, spīdzināšana un slikta izturēšanās pastāv. Vēl es gribētu jautāt, vai spīdzināšanas skaits samazinās. No ANO 193 valstīm AKAT ir noteikusi apmēram 100 valstis, kur uh, spīdzināšana ir vai nu regulāra vai sistemātiska, tātad katrā otrajā valstī tā notiek, neskatoties uz eh, to, ka starptautiskā likumdošana vēršas pret eh, spīdzināšanu. 153 eh, valstis piedalās konvencijā, ANO konvencijā pret spīdzināšanu bet ir liela starpība starp to, ko valstis apņemās darīt starptautiski un ko tās dara praksē. Eh, kāpēc tā? Eh, pirmkārt, eh, spīdzināšana ir tāda kā tradīcija, rutīna, nu pat, ja tā var teikt, spīdzināšanas kultūra. Spīdzināšanas metodas saglabājas arī pēc autoritāro režīmu krišanas. Um, nesodāmība arī veicina spīdzināšanu uh, daudzās valstīs. Um, ir atkarīgs no valdības, vai valdība vispār skatīs uh, cietušo sūdzības vai nē. Um, notiek tā, ka spīdzinātāji pat netiek uh, tiesāti. Spīdzināšanas gadījumu skaits pieaug, un tā ir pasaules mēroga parādība. Eiropas eh, parlaments savā rezolūcijā pagājušajā gadā eh, ir eh, apsveicis vadlīnijas Eiropas Savienības attiecībām ar trešām valstīm, runājot par spīdzināšanu un sliktu apiešanos. No un ir noteikts eh, mēķis eh, informēt eh, šīs valstis, lai panāktu progresu. Akat atbalsta iniciatīvas ziņojumu par spīdzināšanu un var sadarboties ar jums. Paldies! Eh, pirmkārt, eh, paldies par ielūgumu un eh, to, ka sanāksmes notiek īpaši attiecībā uz 26. jūniju, jo spīdzināšana ir bieži izplatīta. Tātad daži izaicinājumi, īpaši runājot par Ziemeļāfriku. Un kāda ir situācija divus gadus pēc Arābu pavasara. Um, un es skatīšu šo um, jautājumu um, sakarā situāciju Tunisijā un Lībijā, divās pārējais valstīs, kur mēs darbojamies jau ilgāku laiku un mēs eh, sadarbojamies arī ar Eiropas eh, Savienības instrumentu par demokrātiju un cilvēktiesībām. Runājot par spīdzināšanu un nesodāmību, eh, sliktās ziņas ir tādas, ka spīdzināšana un nesodāmība ir ļoti smags cilvēktiesību jautājums. Un pat valstīs, kur mēs redzam izmaiņas, Eh, nu, Tunisijā varbūt nav politisko, eh, politiskās spīdzināšanas, bet eh, policijā tā joprojām ir. Katrā valstī ir sava situācija un ir grūti to aprakstīt vispārīgi. Bet spīdzināšana ir iekļautā juridiskajā eh, sistēmā un eh, struktūrās. Cīņa pret eh, spīdzināšanu tiek uzskatīta par pārējais procesa svarīgu daļu šajā reģionā. Tas nav tikai cilvēktiesību jautājums, bet tas nosaka arī, vai pārējā valstīs būs veiksmīga Un strādājot Tunisijā, Lībijā un citur, mēs esam redzējuši, ka ir e, e, jāpanāk sabiedrībā vienošanās, ka cīņa pret spīdzināšanu ir svarīga pārējā. E, Tunisijā politiskie spēki atzīst šo faktu, un varbūt reformas ir pārāk lēni, bet fakts tiek atzīts Lībijā ir eh, sarežģītāk, jo spīdzināšana eh, paliek joprojām eh, sāpīgs jautājums, jo darbojas bruņotie grupējumi, kas vēl piekopja spīdzināšanu. Un mēs savā darbā saduramies ar situācijām, kur dažreiz tiek apšaubīts, vai cilvēktiesības ir eh, vispārējas. Tātad Lībijā situācija ir sarežģītāka, bet eh, ar jaunās valdības eh, stāšanos amatā tieslietu ministrija nos, ir noteikusi kriminālu atbildību par spīdzināšanu, ne par visiem gadījumiem. Tomēr virzība uz priekšu ir panākta. Tātad jautājums ir, kā e, panākt, lai e, cīņa ar spīdzināšanu būtu daļa no pārējais procesa Lībijā. E, martā mēs tikāmies ar valdības un sabiedrības pārstāvjiem par desmit punktu programmu pret spīdzināšanu, ko pieņemta, ko pieņemta vietējā sabiedrība. Un lai gan e, Eiropas Savienībai un parlamentam ir svarīga loma, e, arī e, pašai Lībijas sabiedrībai ir jānostājas pret spīdzināšanu. Ir daudz dažādi jautājumi, pie kuriem ir jāstrādā, un es gribētu īsumā pieminēt dažus. Pirmkārt, ir jābūt profilaksei Eh, Ziemeļāfrikā nav tiesisko garantiju, piemēram, pieejas advokātam. Un Tunisijā ir daļais progress, bet es arī gribētu eh, atgādināt, ka eh, pretterorismu likumdošana dažās valstīs pat apgrūtina šo jautājumu. Tātad es aicinātu Eiropas dalību valstis neizdarīt Eh, eh, arī eh, nesteigties ar šo jautājumu risināšanu, jo tas ir ļoti sāpīgs, piemēram, par pieeju advokātam, kad mēs runājam par spīdzināšanu, tā tad ir konvencija, ko ir papildus protokols pie konvencijas, ko ir parakstījusi Tunisija un um, Tunisijā tiek uh, skatīts likums pret uh, spīdzināšanu, un uh, šī likuma pieņemšana būtu apsveicams fakts. Ir vēl daži jautājumi, kā drošības reforma. Ir drošības iestādes, kas, neuzņem, kas nav atbildīgas. Tas tā reģionā notiek un um, daudzās valstīs arī izlūkošanas dienestiem ir uh, sava loma. ANO īpašais ziņotājs uh, norāda, ka izlūkošanai nav uh, jāizvieto policija un izlūkošana nedrīkst aizturēt un pratināt cilvēkus. Es apspriedu situāciju Marokā ar tieslietu um, ministrijas darbiniekiem, nu viņi neoficiāli saka, ka likuma vara ir ļoti vāja, tiesa ir eh, ļoti vāja parastos gadījumos, un eh, izlūkošanas dienests eh, ne, nav atbildīgs tiesai. Citās valstīs, kā Lībijā, ir citas problēmas, nav kontrolas pār varas iestādēm, uh, un e, šīs bruņotās grupas iesaistās valsts e, sektorā, valsts pārvaldē, lai gan sabiedrībai nav iespējas kontrolēt šīs grupas, jo e, valstī cilvēks var lūgt aizsardzību no valsts, bet šādā pēckrīzes valstī tas ir grūti, jo valsts ir vāja. Tātad, ja mēs vēlamies panākt uh, progresu, tad ir uh, šis uh, valsts varas jautājums jārisina. Ja mēs salīdzinām Ziemeļāfrikas situāciju ar Austrumu Eiropu, Dienvidu Āfriku vai Latīņu Ameriku, tad viena ir atšķirība citās pasaules daļās starptautiskie cilvēktiesību standarti ir iekļauti konstitūcijās, un eh, pēc tiem var vērtēt, vai valsts pāriet no represīvās sistēmas uz likuma varu. Eh, dažos gadījumos eh, mēs esam panākuši, ka šie standarti ir zināmi, Tomēr jauno valstu konstitūcijās nav atsauces uz šo starptautisko likumdošanu. Un beidzot, pēdējais jautājums ir viens no svarīgākajiem no mūsu perspektīvas, lai reģionā būtu panākumi, mums ir jāatbalsta vietējās organizācijas pret spīdzināšanu. Un mēs mēģinām Eh, šo pilsonisko sabiedrību eh, atbalstīt pārējais procesā un eh, mēģinām veidot arī šīs cilvēktiesību organizācijas. Organizācijām ir vajadzīgi arī likumi, kas nodrošina to darbību. Eģiptē, piemēram, ir ļoti negatīvi notikumi attiecībā uz šīm eh, organizācijām, kas tiek eh, starptautiski atbalstītas, un varētu būt, ka arī citās valstīs tiek ierobežotas nevalstisko organizāciju iespējas saņemt starptautisko palīdzību. Eh, Lībijā mēs sadarbojamies ar grupām pret spīdzināšanu, un tagad ir advokātu grupa, kas sāk skatīt eh, lietas, eh, lietas par spīdzināšanu, bet eh, pilsoniskās sabiedrības nostiprināšana ir, viena, ir jābūt vienai no prioritātēm. Un par 26. jūniju, tas ir spīdzināšanā cietušo diena, un tā ir arī diena, kas mums atgādina, ka ir jāatrod sabiedrības atbalsts. Eh, strādājot ar eh, Austrum Eiropas valstīm, ar bijušās padomju savienības valstīm. Eh, dažreiz mēs uzskatām, ka cīņa pret spīdzināšanu ir tikai juridisks jautājums. Es kā advokāts uzskatu, ka likums ir svarīgs, bet, lai mums būtu panākumi, ir jābūt sabiedrības attieksmei, ka spīdzināšana nav pieļaujama. Mums ir jāiekļauj Eh, sabiedrības informēšanas elements, un 26. jūnijas ir lieliska eh, iespēja to darīt. Eiropas Savienībai ir iespēja, eh, ir reģionā plānot vairāki notikumi, un mēs arī lietojam kultūru kā vienu no saziņas līdzekļiem ka e, cietušie ir jāuzskata par upuriem un e, spīdzināšana ir jautājums, kas attiecas uz mums visiem. Ir plānoti pasākumi Bengāzī, Tunisā un citur. E, tā tad ir vajadzīgs arī sabiedrības atbalsts. Paldies! Staberoka kungam un tagad Renžervē kundze. Paldies, paldies priekšsēdētājs kundze. Paldies eh, par man doto vārdu, kolēģi no parlamenta, kolēģi no komisijas. Esmu priecīga šodien uzstāties jūs priekšā, un es eh, šodien pārstāvu starptautisko Uh, rehabilitācijas padomi uh, spīdzināšanas upuriem. Mēs esam pārstāvēti 70 valstīs un centri uh, pēc skaita ir 140. Mēs palīdzam cilvēkiem, kas ir pārdzīvojuši spīdzināšanu, viņu ģimenēm. Mēs savā darbā izmantojam holistisku pieeju, lai varētu risināt visas problēmas, kas ir saistītas ar spīdzināšanu. Mēs strādājam arī pie preventīviem pasākumiem, palīdzam cilvēkiem ar juridiskiem padomiem un izvērtējam arī spīdzināšanas ietekmi. Protams, ka Eh, ir eh, jāstrādā ļoti daudzās jomās, eh, ir jāstrādā pie cilvēktiesību īstenošanas un demokrātijas, lai pirmām kārtām nebūtu spīdzināšanas upuru. Un mēs labi zinām, ka ir ļoti daudz spīdzināšanas upuru Lībijā. Mēs vēlamies šīs šo praksi izskaust. Mēs eh, galvenokārt mēģinam palīdzēt cilvēkiem, eh, kas ir izdzīvojuši pēc spīdzināšanas. Eh, esam īstenojuši konkrētu projektu Lībijā. Kā jau Starbek kungs teica, spīdzināšanas atstātais briesmīgais mantojums ir atzīts, tas nav nekāds noslēpums. Mums ir, e, protams, jāmaina visa sabiedrība kopumā, lai varētu izskaust spīdzināšanu. Mēs uh, esam redzējuši, uh, kādas briesmīgas zīmes sabiedrībā ir atstājusi spīdzināšana, bet ir vērojami arī uzlabojumi. Mēs tādēļ cieši sadarbojamies ar dažādām organizācijām un arī pilsonisko sabiedrību. Pagājuši gadu mēs izveidojām uh, rehabilitācijas centru Lībijā un uh, ADHR mūs atbalstīja šajā darbā. Un, ja mums nebūtu piešķirts finansējums, tad mēs nevarētu palīdzēt spīdzināšanas upuriem Lībijā, jo pagaidām šo tik uh, būtisko darbu nevar veikt pilsoniskā sabiedrība. Protams, ir jābūt palīdzībai uh, uz vietas, bet tā nebija iespējama bez eh, palīdzības no ārpuses. Protams, eh, katram eh, spīdzināšanas upurim ir nepieciešama īpaša attieksme un mēs, eh, piemēram, saprotam, ka palīdzības sievietēm jāsniedz savādākā veidā, ir jāņem vērā katras sabiedrības grupas īpašās vajadzības. Ir cilvēki, kas dzīvoja arī netālu no Tripolis, bēgļu nometnēs. Uh, Protams, mums ir jācīnās ar daudziem izaicinājumiem. Politiskais un drošības eh, konteksts ir tikai viens no izaicinājumiem, un joprojām ir eh, konstatēti spīdzināšanas gadījumi. Jāsaka, ka arī mūsu darbinieki nestrādā pārāk drošos apstākļos, un bieži vienpaldības sniegšana upuriem var būt problemātiska. Tādēļ mēs esam izveidojuši šo rehabilitācijas. Uh, komandu, kas uz vietas var palīdzēt cietušajiem. Pilsoniska sabiedrība un arī mūsu rehabilitācijas nometnes darbinieki saprot, ka ir jāsniedz palīdzību visām sabiedrības grupām, uh, un ir jābūt eh, palīdzībai arī tad, kad eh, konkrētā rehabilitācijas programma ir ehm, noslēgusies. Viena no lielākajām eh, cietušo problēmām ir arī garīgā veselība, un Lībijā, protams, nav pietiekam daudz materiālo resursu, lai šiem cilvēkiem palīdzētu. Mums ir jāsniedz tieša veida palīdzība un ir jāparūpējas par nepieciešām struktūrām, lai spīdzināšanas upuriem palīdzību varētu sniegt arī tad, kad mūsu uh, komanda uz vietas vairs nedarbosies, ir jāpadomā par labāku veselības aprūpas sistēmu un tā tālāk. Tādējādi, raugoties no dažādām perspektīvām, mums ir jāizveido uh, savus pakalpojumu tīklus, ņemot vērā konkrētās vajadzības uz vietas. Uh, Kapacitātes uh, izveide uh, norisinājās labi un uh, mēs izmantojām uh, dažādas jau esošās struktūras, uh, tika pieņemti darbā, papildus cilvēki, jau um, strādājošie ārsti tika vēl papildus izglītoti, lai viņi varētu labāk palīdzēt tieši spīdzināšanas upuriem. Un uh, mēs Turpināsim šīs apmācības procedūras, būs kontrole, būs uzraudzība šajos rehabilitācijas centros un notiks arī ļoti daudzi semināri tieši eh, veselības nozarē strādājošiem. Ir jāparūpējas, lai tiktu uh, pēc iespējas ātrāk identificēti spīdzināšanas upuri un lai viņiem un viņu ģimenēm tiktu sniegt nekavētos palīdzība. Tāpat mēs uh, upuriem izveidosim īpašu pakalpojumu tīklu. Pirmām kārtām mēs uh, strādāsim jau esošajos uh, slimnīcās, poliklinikās un uh, izveidosim arī speciālistu rehabilitācijas centru Tripolī. Protams, ir jāsaprot, ka mums nav pietiekam daudz līdzekļu un ir jāsaprot, kurā teritorijā ir iespējams šos centrus izvietot. Mēs centīsimies piesaistīt vairāk mm, finansējuma un Tripoli Litānā būs arī eh, divas eh, nometnes, eh, jo tagad tur ir 6100 cilvēku, kas ir piedzīvojuši pēc traumas stresu un vēl ir 9700 500 cilvēku, kas tieši no depresijas. Tālāk mēs vēlamies, lai tiktu izveidoti tādi mehānismi, uh, uz vietas, uh, kas ņemtu vērā uh, tieši tās vajadzības, kas ir Lībijas pilsoņiem. Uh, Protams, mēs izveidosim arī konsultācijas eh, struktūras, eh, cilvēkiem tiks sniegta psihiska un sociāla palīdzība, un mums ir jāsaprot, vai ar eh, uz vietas esošajām kapacitātēm ir iespējams izmantot, izveidot tādu klīnisku um, nodaļu vienā no uh, psihiskās slimnīcas uh, atrašanās vietām. Es domāju, ka sadarbība starp uh, slimnīcu, kur sniedz garīgo palīdzību, un ambulantā palīdzība, uh, saskaņa starp šiem abiem palīdzības veidiem ir nepieciešama, lai varētu labāk palīdzēt spīdzināšanas upuriem. Mēs esam izmeklējuši arī uh, mūsu rīcībā esošos dokumentus, un mēs vēlamies arī labāk um, izveidot tādu kritēriju un uh, rādītāju kopumu. Uh, palīdzētu labāk identificēt eh, upurus, kas dzīvo Lībijā. Ir jāizstrādā arī attiecīgas politiskās vadlīnijas un ir eh, jāizteno garīgās veselības un eh, psihiskā un sociālā atbalsta sniegšanas kapacitātes. Mēs uh, apzināsim uh, cilvēkus, kas ir cietuši no iepriekšējā režīma, cilvēkus, kas kādreiz ir bijuši cīnītāji, sievietes un bērnus, un mēģināsim katrai šai kategorijai sniegt pēc iespējas individualizētāku palīdzību. Mēs tāpat vēlamies labāk sadarboties ar uh, garīgās veselības nozarē strādājošiem, lai uh, viņi, ņemot vērā arī uh, Eiropas zināšanas un gūto pieredzi, uh, varētu būt uh, profesionālāki. Ir jābūt šai labajai sadarbībai, labam sadarbības garam, un tas drīz nesīs cerētos augļus. Ciešā sadarbībā ar partneriem mēs vēlamies izveidot tādu izglītības programmu tieši veselības norē strādājošiem, gan tiem, kas vēl nav paveiguši studijas, gan tiem, kas jau strādā savā profesijā. Lai varētu paveikt šo darbu, ir, eh, protams, jāiegūt daudz pūliņu uz vietas, jo mēs eh, redzam, ka joprojām pastāv dažādi pārkāpumi un tiek pārkāpts konvencija pret spīdzināšanu. Protams, Drīz mūsu rehabilitācijas centrs um, Lībijā būs paveicis visu oficiālo uh, darbu un uh, cerams, ka mēs to varēsim piereģistrēt pēc iespējas ātrāk. Laimīgā kārtā mēs jau tagad varam sākt īstenot visas vadlīnijas un mums uh, ir Ehm, ehm, mēs esam saņēmuši arī atbalstu no saviem partneriem gan Brīselē, gan uh, ehm, Trīpolī, un, uh, diemžēl, uh, darbs nenorisējās tik labi, kā mēs gribētu, jo nu, nevarējām izveid, ievērot visus termiņus. Uh, tagad Lībijā strādā pietiekam daudz mūsu darbinieku, mēs drīz uh, ceram atvērt uh, klīniku, lai sniegtu palīdzību spīdzināšanas upuriem. Es domāju, ka izmantojot mūsu rīcībā esošās uh, sinerģijas, mēs varētu arī ieviest labākus preventīvos pasākums. OMCT uh, kapacitāte arī ir jāpadziļina un spīdzināšanas upuriem ir jānodrošina arī piekļuve uh, tiesai un jurisdikcijai. Tāpat ir. Uh, jāgarantē, eh, lai šie cilvēki varētu saņemt palīdzību vietējos centros, un, protams, eh, ir jāprūpējas, lai vainīgie, kas ir, teiksim, nodarbojušies ar spīdzināšanu, tiktu saukt pie atbildības. Paldies, tagad runāšu vācu valodā, saka priekšsēdētāji. Gribēju pateikties visiem viesiem par sniegtajām prezentācijām. Jetzt weltweit. Un es dzirdēju, ka tagad Kā teica Antonija kundze, eh, joprojām pasaulē notiek spīdzināšana, ir konstatēta vairāk gadījumu, un tie pat, eh, pat palielinās to skaits, un tas ir vienkārši šausminoši. Īstenībā spīdzināšana ir eh, briesmīgākais noziegums. Cilvēks tiek padarīts par objektu, nevis par dzīvu būtni. Uh, un mēs cerējām, ka tomēr būs vērojami uzlabojumi. Esam sasnieguši progresu. Kādreiz politiskie vadoņi uh, bija uh, lepojās, ja viņi savus pretiniekus spīdzināja un slepkavoja. Tagad, ja kāds cilvēks netiek augstu vērtēts, ja kāds uh, spīdzina savu pretinieku, uh, tad viņš tiek, uh, tad šī spīdzināšana tiek slēpta, notušēta un uh, slepkavošana nenotiek bieži. Daudzās valstīs jau uh, nāvis sots ir aizliegts, bet citur, protams, cilvēki arī tiek iznīcināti tādā veidā. Protams, uh, mums ir. Uh, Eh, jāsaprot, kādi ir galvenie jautājumi, kas šeit eh, tiek izvirzīti un parlamentā eh, pagājuši gadu, un pirms tam mums bija daudz iespēju satikties ar jauno valdību Tunisijā un Es viņiem vaicāju, ko viņi domā par spīdzināšanas aizliegumu, jo šķiet tas jau ir atrunāts Tunisijas jaunajā konstitūcijā. Uh, un daudzi, kas tagad ir pie varas, paši kādreiz ir uh, spīdzināti. Tādēļ vajadzēja pavaicāt, kā tas var būt, uh, ka spīdzināšana ir kā aizliegta, bet slepenie dienesti pat uh, to neņem īsti vērā. Gribēju pateikties arī Renžera Viskundzei. Es atceros, kad es pirmo reizi biju Trīpolī. Mēs redzējām, ka cilvēks cietumos tika spīdzināti, ka dafī laikā, un mums, mēs uzdevām arī jautājumu, vai eh, šiem cilvēkiem tiks sniegta palīdzība pēc šīm garīgajām traumām, un uh, mums neviens īsti nevarēja atbildēt. Un cilvēkiem bija ļoti grūti uh, vispār stāstīt par piedzīvoto, it sevišķi ņemot vērā, kāda nežēlība tika izrādīta pret um, vīriešiem, kas bija ieslodzīti cietumā. Pirms dota vārdu kolēģiem gribēju arī šo to teikt dalību valstīm, ir ANO brīvprātīgais fonds, eh, eh, lai palīdzētu spīdzināšanas upuriem, un, ja pareizi sapratu, 2012. gadā uh, bija solīts uh, piesaistīt 8 miljonus eiro, lai varētu šo fondu uh, finansēt. Tikai 8 dalību valstis tagad ir iemaksājuši līdzekļu šajā fondā, nieka 1,7 miljonu apmērā. Un, lai atbalstītu fonda darbu, ar to vien nav gana. Jūs to neminējāt, bet es uh, zinu, ka uh, pretspīdzināšanas organizācijas arī ir um, nākušas klajā ar paziņojumu un Eiropas Savienības uh, vadlīnijas pret spīdzināšanu viņiem uh, šķiet kritizēšanas vērtas, jo arī apziņa par to, ka spīdzināt ir slikti, nemaz prātos nav iesakņojusies tik spēcīgi. Uh, vienmēr tiek runāts par to, kas notiek atsevišķās valstīs, bet eh, tas, ka cilvēki tiek spīdzināti, ka tiek veikta arī tāda kā etniskā tīrīšana, tas bieži vien netiek pieminēta. Kā jau teicu sākumā, Mēs aš, esam organizējuši debats, ņemot vērā to, ka tuvojas starptautiskā diena pret spīdzināšanu, bet, protams, mēs vēlējāmies e, jūs um, uzklausīt, izmantot jūsu pieredzi un zināšanas, ko vēlāk varētu arī um, iedzīvināt tekstā, kas ir e, veltīts tieši šiem jautājumiem. Jā, rakstiskā veidā vēl šis dokuments nav gatavs, bet es domāju, ka mūsu referente De Kaisers kundze, kas tagad visu laiku uh, uzmanīgi klausījās jūsu teiktajā, uh, noteikti to izmantos savā vēlākajā darbā. Paldies! Oui, vous n'avez encore rien par écrit parce que je viens d'apprendre la semaine dernière que j'aurai ce rapport. Donc... Tikai pati uh, pagājušā nedēļā uzzināju par to tā, ka es patiesībā vēl strādāju pie iepriekšējā ziņojuma par Sudānu. Pat jā, pavisam drīz jau saņemsiet rakstisku apstiprinājumu par šo jauno ziņojumu, bet tiešām es cieši klausījos tad, kad runātāji izteicās un gribu pateikties visiem runātājiem. Mani patiešām iespaidoja jūsu teiktais, jo sevišķi tas, ko sacīja Antonija kundze, kas patiešām iezīmēja to, kādā apmērā šeit ir tādas šaurās vietas starp starptautiskiem paziņojumiem, konvencijām un to, kas notiek praksē. Spīdzināšana vēl joprojām notiek, varbūt vienīgi jaunās formās un patiesībā pat izplatās pasaulē dažādu iemeslu dēļ. Un tas, ka jūs sakāt, ka šobrīd spīdzināšana ir plašāk sastopama, vismaz ieslodzījumu vietās, un ne tikai pret politieslodzītajiem, tas patiesām, tas patiešām ir Eh, šokējoši un norāda uz to, ka ir jā, jāanalizē un, un jāiepazīstās ar, ar šīm jaunajām spīdzināšanas formām. Ir gadījumi, kad mēs zinām, kas ir eh, spīdzināšanas upuri politieslodzītie, bet ja mēs runājam par tādu ikdienas, ikdienā sastopamu spīdzināšanu, tad bieži vien šie upuri ir, nav skaidri identificējami. Uh, Jūs šeit runājāt par uh, cīņu pret spīdzināšanu attiecībā uz bērniem, un es gribēju zināt, vai jums ir vairāk informācijas par šo konkrēto jautājumu, skatoties no nu, tieši Āfrikas aspekta, teiksim, par eksorcismu, par, par garu izdzīšanu un šādām te atsevišķām spīdzināšanas formām, kuru, kas ir mērķēta tieši uz bērniem. Uh, Tā, to mēs varam redzēt arī UNICEF ziņojumā par uh, palestīniešu bērnu stāvokli Izraels cietumos. Proti pastāv šīs spīdzināšanas formas, kas ir mērķēts tieši uz bērniem, un, un viņa, uz, attiecībā uz viņiem pat nav tāda īsta aizsardzības pasākuma, un es pat gribētu zināt, vai jums ir papildus vairāk informācijas par šo parādību. Teiksim, ir šīs konkrētās uh, baznīcu formas, uh, kas atsevišķās valstīs izplatītas, kas tieši mērķētas uz garu izdzīšanu no bērniem. Un es gribētu zināt, vai tajos gadījumos, kas zinām jums, vai jūs kaut kā klasificējat šos spīdzināšanas gadījumus, kaut kādus Vai ir kaut kāda klasifikācija attiecībā uz šiem jaunajiem spīdzinātājiem priekšētā? Es zinu, ka jūs ar nepacietību gaidāt atbildes, bet no sākuma uzklausīsim citus parlamentāriešus, pēc tam EAS un pēc tam atbildes sekos no mūsu viesiem. Tagad kā sāka kungs? Paldies, priekšsēdētājs kunde. Man liels prieks par saņemtās informācijas kvalitāti. Liels paldies mūsu viesiem par to. Protams, ka spīdzināšana ir ļoti smaga problēma pasaulē, jo īpaši tajās valstīs, kas ir uz dienvidiem no vidus jūras. Un es nākot no Bulgārijas varu sacīt, ka gadu gaitā arī mēs esam bijuši acu liecinieki šokējošiem spīdzināšanas gadījumiem Lībijā, Kadāfī režīma laikā, kad vairāki, vairākas Bulgārijas medmāsas tika pakļautas šokējošiem spīdzināšanas šokējošiem spīdzināšanas paņēmieniem, un viņa mērķis patiesībā bija sniegt, pa, sniegt uh, palīdzību Lībijas bērniem. Mērķis bija panākt atzīšanos no viņām, protams, ka viņas beigās arī atzinās, jo, ja viņas gribēja palikt dzīves, tad viņām nebija nekādas izvēles. Un šodien Lībijā ir pārsteidzoši redzēt, ka cilvēki, kas ir bijuši atbildīgi par šiem spīdzināšanas gadījumiem, vēl joprojām atsevišķos varas orgānos ir augstu, augstu līmeņa amatpersonas. Antonija kundze šeit runāja par nesodāmību, kas ir viens no faktoriem, bet neskatoties uz startautiskajām tiesībām, neskatoties uz dažādām deklarācijām, kā, šā, kā pasākumi tiek veikti, konvencijas tiek parakstītas, uh, lai tas nenokti, tomēr vēl joprojām redzam, ka pastāv neatbilstības starp vārdiem un, un darbiem un politisko gribu, lai risinātu šo problēmu. Mēs par to diskutējam, parakstam dažāda veida tirzniecības nolīgumus ar valstīm, kas ir uzskaitītas šajos dokumentos par spīdzināšanu. Piemēram, visaptverošs tirzniecības nolīgums ar varbūt valsti, kurā spīdināšana joprojām plaši sāp, sastopama. Mēs eh, gribētu uzstāt uz to, ka politiskā šo tirzniecības nolīguma daļa paredzētu to, ka pastāvētu konkrētas prasības, ka ir jāievēro cilvēktiesības, jā, jāievēro nevardarbīga izturēšanās pret pilsoņiem, nu tomēr kaut kādas vadlīnijas, kaut kādas klauzulas ir jāietver šajos nolīgumos. Un es gribētu uzdot jautājumu cilvēkiem no paneļa Antonī kundzēm Stabaroka kungam, kuri norādījusi to, cik svarīgi ir tas, lai šajās valstīs drošības spēki un policija un tiesu sistēma Um, sadarbotos ar mums, lai mēs sadarbotos ar viņiem, lai izbeigtu šo praksi, kad spīdzināšana tiek izmantota kā līdzeklis, lai panāktu atzīšanos vai iegūtu papildus informāciju. Vai arī vien, dažkārt vienkārši, lai teroriz, terorizētu cilvēkus, kas varbūt valdošajam režīmam ir nērti. Tas ir absolūti nepieņemami izmantot spīdzināšanu kā līdzekli, lai cīnītos pret politiskajiem oponentiem. Un es domāju, ka mums ir jāuzsver visas šīs lietas. Un tad, kad es saku mēs, es domāju gan Eiropas parlamentu, gan arī Eiropas ārlietu dienestu. Jā, Eiropas ārlietu dienestam ir konkrētas idejas par to, kā varētu pārfokusēt mūsu darbības, lai cīnītos pret spīdzināšanu. Mēs ar prieku jūs uzklausītu. Tagad Nikola, bet es gribētu aicināt jūs izteiktu, izteikties īsi. Es zinu, ka jūs esat ziņotāji par Lībiju, bet uh, laika nav daudz un tomēr nepieciešams arī saulaicīgi pabeigt. Es jau lūdzu tūkiem vakar divreiz strādāt ilgāk, tā ka vajadzētu tomēr beigt saulaicīgi. Āna tālāk. Es, diemžēl, nedzirdēju visus runātājus, visas intervences, bet tas, ko es dzirdēju par Lībiju, absolūti saskan ar to, kas ir man zināms, un kas izriet no manas vizītes Lībijā. Spīdzināšanas līmenis un rētas, kas ir atstātas uz uh, Lībijas iedzīvotājiem, tas ir neaptverami, un tāpēc Es ceru, ka jūs esat kontaktējušies ar Eiropas ārlietu dienestu, lai varētu iegūt šīs te atļaujas, lai varētu nodrošināt piekļuvi. Tur es ceru, ka jā, es jums sniedz finansiālu atbalstu, jo tas ir tieši tāds projekts, kas patiešām saskana ar EAS mandātu, un, un viņiem vajadzētu to atbalstīt. Uh, Lībijai un Lībijas iedzīvotājiem šāda palīdzība ir ārkārtīgi nepieciešama. Viņi, es domāju, ar prieku arī saņemtu šādu profesionālu palīdzību un nu, būtiski svarīgi šo jautājumu prioritarizēt, kā jau Kazāka kungs pareizi teica. Patiešām nepieciešams palīdzēt izveidot jaunus drošības spēkus, nepieciešams atbilstošas vadlīnijas, tas ir tāds ilgtermiņa process pat uh, valstī tādā kā mana. Uh, pat līdz šodienai attiecībā uz policiju. Mums ir bijuši gadījumi, kur policijas darbinieki ir apsūdzēti spīdzināšanā vēl pat šodien. Tā ka valstī, kur uh, šis te kaitējums, ko attiecībā uz spīdzināšanu paveic Kadāfī režīms, ir Šīs sekas ir absolūti neaptvērams, tas ir noteikti ilgtermiņa uzdevums, un to vajadzētu prioritarizēt Eiropas Savienībai. Paldies tālāk Ilni Ilsenas kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Atvainojos, es arī nebiju šeit prezentāciju laikā, un ne jau tāpēc, ka man šie jautājumi neinteresēja, bet vienkārši man nācās iet uz citu komiteju. Un es gribētu atsaukties uz to, ka Eiropas Savienība finansēja konkrētus darbības, bet man ir radies tāds iespējas, ka gan, Eiro, gan, ārlietu, minist, gan ārlietu dienestā, gan komisijā spīdzināšanas jautājums ir prioritārs, un es domāju, ka mēs visi saprotam to, ka ir nepieciešams uh, tomēr šo spiedienu pastiprināt, jo tas ir tāds fundamentāli svarīgs problēma jautājums, un lai arī tas ir prioritārs, tomēr vajadzētu šo to pavirzīt prioritāru sarakstā vēl augstāk. Gan no komisijas puses, gan no EAS, un es piekrītu tam, ko sacīja Kaisera kundze par bērniem, ja mēs runājam par spīdzināšanu par bērniem, tad tas patiešām problēma samilst ar vien lielāka, Un es arī gribētu runāt par palestīniešu bērnu stāvokli Izraēlas cietumos. Es esmu tikusies ar ģimenēm, ar palestīniešu ģimenēm, kuru bērni ir bijuši Izraēlas cietumos un bijuši pakļauts spīdzināšanai. Tā patiešām ir reāli pastāvoša problēma. Un tas sasaucās ar to, ko Āna iepriekš sacīja, tad, kad mēs runājam par kaut kādām demokrātijas izpausmēm, tad tas absolūti nesavietojas ar jebkādām spīdzināšanas uh, jebkādiem spīdzināšanas paņēmieniem, un tas no Eiropas Savienības puses, jebkādām šādām parādībām vajadzētu būt pilnīgi nepieņemamām. Nevar to saukt par kaut kādu uh, fizisku, fiz, fiziska raksturu spiedienu vai kaut ko vai mērenu spiedienu. Nu, šāda retorika absolūti nepieņemama. Paldies, Kīla Nikols kundze, un jūsu pirmais jautājums. Uh, Šobrīd es to adresēšu Eslī Pjēra kundzei, un bet tagad no sākuma vēl došu vārdu EAS, jo jūs arī iepriekš pati norādījāt, ka spīdzināšanas izskaušanu vajadzētu prioritarizēt. Tagad Pjēra kundze pirmā lūdzu. Liels paldies priekšēntājs kundze, paldies, ka uzaicināt mūs uz šo diskusiju un paldies runātājiem, kur nāca klajā ar prezentācijām, kur dalījās ar pieredzi, un šī pieredze gūta dažkārt ļoti sarežģītos apstākļos, kā dzirdējām. Mēs zinām, ka katru dienu cilvēki apdraud savas dzīvības, lai izveidot šādus te projektus, par kuriem prezentācijas noklausījāmies šodien. Un ņemot vērā šo kontekstu, gribu prezentēt pāris punktus, kas izriet arī no informācijas, ko dzirdējām no runātājiem. Pirmkārt, cīņa pret spīdzināšanu un vardarbīgu apiešanos ir, viena, nu, ir viens no tādiem svarīgākajiem instrumentiem uh, demokrātiskā Eiropā. Tas ir patiešām ļoti svarīgs instruments, un to arī svarīgi uzsvērt, ka ir šis instruments cīņai pret spīdzināšanu. Un mēs neesam vieni šajā cīņā, mēs atbalstām vairākus projektus pasaulē, kas ir vērsti pret cīņu uz spīdzināšanu, varbīgu apiešanos. Mēs sniedzam atbalstu spīdzināšanas upuriem un viņu ģimenes locekļiem, cīnāmies pret nesodāmību un garantējam viņu ties, spīdzināšanas upuru tiesību ievērošanu. 2007. gadā atbalstījām vairāk nekā 75 rehabilitācijas centrus pasaulē. Sniedzām Uh, vairākus pakalpojumus, tos ar psiholoģisku raksturu, tos ar psihologu pakalpojumus, 60 prevencijas programmas, tos ar informētības palielināšanu apmācība, ierēģņu apmācība, un atbalstījām arī pilsoniskās sabiedrības iniciatīvas, lai izskaustu spīdzināšanu Eiropas Savienību. Pat labāk nāk klajā ar jauniem projektiem 20 miljonu eiro apmērā, kur būs tāda holistiska integrēta pieeja cīņā pret spīdzināšanu, un tas ir saskaņā ar mūsu stratēģiju. Šie 20 projekti atspoguļo šo pieeju, un tur būs šāda tē visaptveroša pieeja, protams, protams, pēc tam būs arī ziņojumi, turpmākie pasākumi. Pievērsīsimies arī spīdzinātāju sodīšanas jautājumu upura aizsardzībai. Un viens konkrēts piemērs ir projekts Lībijā, ko veic IOCT, IRCT, bet eh, cits starp atbalstām arī daudz citus projektus pasaulē. Tie tiek pārvaldīti no Briseles, bet īstenot uz vietas vairākās valstīs. Tāpat atbalstām nacionāla līmeņa projektus. 30 ir šādu projektu uz doto brīdi. 2007 gadā mēs pastiprinājām atbalstu šajā jomā kopumā 80 miljoni eiro tiek veltīti šim mērķim, un esam kaut kādā mērā sasnieguši šīs stratēģijas mērķi, un uzskatām, ka darbs, kas tiek paveikts, arī turpināsies, paplašināsies nākotnē. Un noslēgumā es gribētu vēlreiz teikt paldies visām organizācijām un N, to starp NVU, kuras eh, apdraudot sevi, tomēr veic nopietnu darbu cīņā pret spīdzināšanu. Paldies! Thank you very much. Um... Paldies! Es saprotu, ka laika ir maz, tātad galvenais, eh, ko es gribēju teikt. Pirmkārt, um, es gribētu eh, pievienoties um, tiem, kas apsveic pilsonisko sabiedrību ar, ar panākumiem cīņā pret spīdzināšanu. Nu, spīdzināšana notiek slepenībā, tāpēc atklātībai ir ļoti liela nozīme. Un nevalstiskās organizācijas var mainīt sabiedrības attieksmi, lai sabiedrība vairs neizliktos, ka neredz e, šo spīdzināšanu. Un ir vajadzīgs sabiedrības atbalsts, lai e, tiktu e, galā ar šo problēmu. Vairāki deputāti teica, ka Eiropas Savienība nedara pietiekami daudz, ka jautājums nav prioritāte. Es Eh, domāju, man ir bažas, ka jā, eh, šādi komentāri ir eh, no deputātiem, tad varētu domāt, ka tiešām Eiropas Savienība nedara pietiekam daudz, bet nu, tā tas īsti nav. Spīdzināšana ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, pie kā mēs strādājam, tāpēc arī uh, Um, šis jautājums uh, saņem uzmanību uh, ANO. Dānija ļoti aktīvi strādā pie šī jautājuma, tā jau ir uh, tradīcija. Ir skaidri pateikts gan stratēģiskajā plānā, gan arī darbības plānā, ka e, cīņa pret spīdzināšanu ir viena no mūsu prioritātēm un ir detalizēti norādījumi, kā e, praksē e, vērsties pret spīdzināšanas gadījumiem. Pēdējā laikā ir izstrādāti jauni mehānismi, arī stratēģijas attiecībā uz valstīm. Eh, šorīt es pārbaudīju, tātad apmēram 60 valstu stratēģijās ir runāts par cīņu pret spīdzināšanu. Nu, šī nav viegla tēma, bet eh, vēstnieki un delegācijas 60 valstīs eh, ir izvēlējušās šo jautājumu kā par eh, prioritāti un, piemēram, no 11, 19 reģionu valstīm 11 valstīs ir cīņa pret spīdzināšanu ir svarīga. Vēl arī uh, ir eh, aizliegts eh, eksportēt eh, preces sakarā ar spīdzināšanu. Nu, tas ir apmēram svarīgākais, ko es gribēju teikt. Un nākamajā trešdienā, kad būs starptautiskā diena pret spīdzināšanu, tiks pieņemta deklarācija, kas uh, uzsvers apņemšanos. Parlaments uh, pieņems uh, rudenī ziņojumu par spīdzināšanu, un mums visiem ir skaidrs, ka uh, ir uh, viegli uh, Um, uh, turpināt spīdzināšanu tur, kur uh, par to nerunā. Uh, protams, mēs vienmēr dzirdam jaunus piemērus, bet ir jāturpina reaģēt uz tiem un strādāt. Paldies! Es varu no parlamenta un no komitejas puses apstiprināt, ka tiešām ir daudz kas darīts. Un ja nevalstiskās uh, organizācijas uh, pievērš uzmanību spīdzināšanai, tad uh, viņi var arī kontrolēt šo procesu, kā sabiedrība cīnās pret spīdzināšanu. Ziņojums palīdzēs mums saglabāt jautājumu kā vienu no prioritātēm. Nu, tā tad mums laika ir eh, maz. Bija jautājumi Antonikundzei un Stabaraka kungam. Mums ir tikai pusstunda palikusi un vēl ir jāizskat ziņojums. Antonikundze. Es došu vārdu uh, Žanam Pjēram, lai viņš atbildētu uz jautājumiem. Pirmkārt par bērniem. Spīdzināšana vispār ir uh, slēpena vai tā notiek slēpenībā, tātad konkrētu datu par bērniem mums uh, uh, nav. Jūs minējāt palestīniešu bērnus. Un e, tie e, bērni, kas piedalās e, nemieros, nonāk tādā pašā situācijā kā pieaugušie, un bieži vien arī ieslodzījuma vietās bērni tur tādos pašos apstākļos kā pieaugušie. Nu, tā varbūt nav spīdzināšana pati par sevi, bet uh, bērniem ir eh, grūti eh, šādos apstākļos eh, dzīvot. Nu, vēl ir tāds fenomens kā bērni, karavīri, kad bērni tiek piespiedu kārtā iesaistīti mm, kara darbībā. Un ļoti bieži notiek tā, ka bērnus eh, spīdzina vecāku klātbūtnē, lai izdarītu spiedienu uz vecākiem. Pašlaik eh, Sīrijā ir gadījumi, eh, kad tādā veidā izdara spiedienu uz cilvēkiem. 26. jūnijā mēs organizēsim konferenci manā grupā par eh, bērniem, karavīriem, un eh, mēs dzirdēsim arī vienu eh, dzīves stāstu. Tātad pārējie jautājumi ir vai nu jānoskaidro divpusēji, vai arī sociālistu sanāksmēs Tabarokungs bija jautājums par policiju. Uh, Uh, drošību un sistēmām, kuru pamatā ir atzīšanās. Tā ir liela problēma visā pasaulē, un es ceru, ka tā būs viena no galvenajām tēmām jūsu ziņojumā. Mēs redzam, ka ir uh, spīdzināšana bieži saist ar politiskām represijām, bieži tā arī ir, bet arvien vairāk ir tā, ka tiek spīdzināti aizdomās turētie krimināli lietās un cilvēki, kas nav tik populāri. Ir arī tāds spīdzināšanas veids par ANO spīdzināšanas cietušo fondu. Tas ir ļoti svarīgs un ļoti efektīvi strādā uh, Un eh, tagad šis fonds tiks slēgts, jo tam ir ļoti maz eh, finansējumu pēdējos gados. Jūs arī minējāt par norādījumiem un eh, cilvēktiesību stratēģijām. Tie ir ļoti svarīgi. Jūs minējāt arī vēstuli šajā sakarā. Mēs noteikti gribētu dzirdēt vairāk dialoga par to, kā šis instruments tiek ieviests un eh, par 11 eh, valstīm, kas ir izvēlētas no 19, eh, tātad kuras ir tās pārējās astoņas par Lībijas projektu, jā, tas tiek finansēts no Eiropas instrumenta demokrātijai un cilvēktiesībām, un tas ir ļoti svarīgs un es varu apsveikt uh, atbalstu Lībijai. Darbs Lībijā ir bīstams, ļoti bieži tas ir neplānojams, ir uh, jāizdara izmaiņas uh, drošības situācijas dēļ, jo ir situācija mainās, to nevar visu laiku kontrolēt. Paldies visiem četriem runātājiem! par to, ka jūs e, palīdzat mums e, veidot politiku. Tātad tagad es došu vārdu, e, kā saka kungam, jo man ir jābūt citā sanāksmē. Un lūdzu atcerieties, vakar tūki tika lūgti divas reizes strādāt ilgāk, tātad šodien lūgums beigt laikā. continue avec le dernier point dans notre ordre du jour. Turpināsim ar pēdējo jautājumu šīs dienas darba kārtībā viedokļa apmaiņa par pašiniciatīvas ziņojumu. Gomesas kundze ziņojums par korupciju valsts un privātajā sektorā un ietekmi uz cilvēktiesībām trešajās valstīs. Tagad es došu vārdu eh, Gomesas kundzei. Paldies! Es gribētu pateikties visiem, kas piedalījās. Sagatavoja grozījumus eh, šim tekstam. Es redzu, ka mēs eh, esam vienādās domās Mēs gribētu, lai Eiropas Savienība vairāk eh, iejauktos, vairāk cīnītos pret korupciju un eh, gan eh, Eiropas Savienībā, gan arī citās pasaules daļās. Un ir vēl teksts jāuzlabo saskaņā ar grozījumiem arī tiek ieteikti grozījumi ar datiem par korupciju no dažādiem avotiem. Es arī eh, papildināju eh, ziņojumu par eh, mūsu pašu finansēšanu, jo es atklāju pētījumus par mūsu pašu finansu institūcijām, un šie pētījumi tiešām uh, Eh, dod eh, signālu, ka ir jābūt piesardzīgiem un jāpievērš uzmanība. Runa ir tieši par Eiropas investīciju banku. Es varēšu eh, kolēģiem, kas ir ieinteresēti paskaidrot, kompromisus, pie kuriem es strādāju, jūs saņemsiet rīt, jo mēs plānojam līdz referentu eh, sanāksmi nākamajā nedēļā. Svarīgākais ir punkts par eh, rekomendācijām par Starptautisko valūtas fondu un Pasaules banku. Es iesniegšu dokumentus, eh, kas uh, atbalsta manis teikto, bet es meklēšu arī kompromisu ar kolēģiem, lai um, vienotos par uh, to, kāds varētu būt galīgais uh, teksts, uh, bet šo apspriedu varētu rīkot pēc līdzreferentu tikšanos par aktīvu atgriešanu šeit eh, mēs varētu atrast risinājumu līdzīgu kā eh, rezolūcijā, ko mēs nesen pieņēmām. Un eh, par korupciju mēs varam atsaukties uz kopējo nostāju un tādā veidā arī sagatavot šo ziņojumu. Es eh, pateicos eh, kolēģiem par eh, iesniegtajiem grozījumiem. Paldies! Paldies! Ir 129 grozījumi sagatavoti līdz šim, un līdz referentu tikšanās par iespējamiem kompromisiem notiks 25. jūnijā no 12.30 līdz 13.30. Šeit ir divi līdz referenti, tātad es došu vārdu viņiem. Paldies! Es gribētu pateikties Annai Gomesai par to, kas ir padarīts. Un lielais grozījumu skaits rāda, ka deputāti uzskata šo tēmu par svarīgu. Es negaidīju, ka grozījumu būs tik daudz. ja mēs apskatām grozījumus, tiek runāts par cīņu pret korupciju ne tikai valstu, bet arī starptautiskā līmenī. Ehm, par to, ka eh, cīņa pret korupciju ir ļoti eh, svarīga un ir pasākumi, ko Eiropas Savienība varētu izdarīt, lai samazinātu korupcijas līmeni. Ziņojums. būtu jāveido uz tās juridiskās sistēmas, kāda ir Eiropas Savienībā cīņā pret korupciju, un ir jāsatur pasākumi kas palīdzēs mums uzlabot pašreizējo kontekstu. Ja mēs apskatām grozījumus, mēs redzam, ka ir eh, cilvēki mēģina eh, piekļaut dažādas eh, savas idejas un mīļās tēmas, kādas katram ir. Tā tad ir ļoti daudz dažādu punkti, kas tiek iekļauti, arī varbūt nevienmēr visiem ir tieša saistība ar korupciju. Es ceru, ka Gomes kundze sagatavos grozījumus, eh, iekļaujoties ziņojuma apjomā. Mēs apspriedām daudzas politiski jūtīgas tēmas. Mēs runājām par ziņojumu par Rietumsahāru. Šodien visa diskusija notika par Rietumsahāru. Nu, un līdzīgi ir arī ziņojumā par korupciju. Mums ir jāapskata eh, korupcija un tās ietekme uz eh, cilvēktiesībām. Eh, un tās ir svarīgākais, jo ir jautājumi, ko var apspriest citās komitejās, un ne viss ir obligāti jāiekļauj šajā ziņojumā. Mēs atbalstīsim visas grozījumus, kas paskaidro juridisko kontekstu un Eh, kā varētu veidot šo juridisko eh, sistēmu cīņai pret eh, korupciju. Paldies Predes kungam. Tagad vēlētos dot vārdu kolēģim no zaļo politiskās grupas. Paldies, priekšsēdētāji kungs, runāšu holandiešu valodā. Ik bedank in de Paldies, gribēju pateikties Annai Gomešai un visiem pārējiem, kas uh, ar saviem grozījumiem uh, mēģināja ziņojumu padarīt vēl labāku. Mēs neiesniedzām grozījumus no savas grupas puses, jo ziņojuma uzmetums mums šķita pietiekami pārdomāts un balansēts. Bet eh, mēs eh, šo to ieteicām Gomešas kundzei un ceram, ka viņi to ņems vērā. Eh, jo ziņojumā trūka vairāk tādu datu un skaitļu, runājot par korupcijas apjomu Eiropas Savienībā un arī citās pasaules daļās. Es redzēju, uh, ka ir iesniegti vairāki grozījumi, lai patiešām iekļautu skaitļus uh, ziņojumā, un uh, es domāju, ka tas ir patiešām labs risinājums, jo skaitļi šo ziņojumu un tajā aplūkoto problēmu padara tādu taustāmāku. Tas vēl labāk atspoguļo problēmas nopietnību. Un eh, runājot par eh, izglītību, domāju, ka izglītošana un informācija varētu eh, ļaut mainīt domāšanas paradigmas un iesakņojušos mentalitāti. Ir runāts arī par Eiropas investīciju banku, Eiropas rekonstrukcijas banku un mums pašiem vienmēr arī ir jārāda labais piemērs. Tas ir tikai loģiski. Bija grozījumi par partnerības nolīgumiem, par tirdzniecības nolīgumiem. Nu, šeit mēs esam tomēr nedaudz uh, eh, citas prātis, jo mums nevajadzētu katrā ziņā slēgt uh, līgumus ar uh, korumpētiem režīmiem, un eh, es domāju, ka sākotnējais teksts bija veiksmīgāks. Es runāju par 88 grozījumu. Ir citi grozījumi, kas eh, šo teksta toni padara tādu skarbāku, asāku. Dažreiz mums tas šķiet pārāk tālajoši. Un ir atkal citi grozījumi, kas ir tādi pārāk izplūduši, neko neizsakoši. 17. grozījumā ir runāts par tādām brīstamām sociālajām, ekonomiskajām, politiskajām izmaiņām. Es īsti nezinu, kas tur par to īsti domāts. 48. grozījums, kur ir runāts par uh, īpašu organizāciju izveidi, uh, kas administrētu Eiropas Savienības um, finansējumu. Es domāju, ka tas radītu vēl vairāk korupcijas iespēju. Uh, 98. grozījumā runāts par vienota nodokļu zonu. Kas ar to īsti ir domāts? Nu, var vēl turpināt 120. grozījumā ir runāts par to, ka dalību valstīs ir jābūt pietiekamam finansējumam un darbinieku skaitam, lai visus dokumentus varētu apstrādāt pietiekami ātri un labi. Uh, nu, ļoti skaisti formulēts tādā ideālā pasaulē, ideālā uh, kārtībā tas būtu iespējams, bet nu, vai tad ir iespējams vēl šajos laikos atrast papildus līdzekļus, un man šķiet, ka Eiropas Savienībai te nevajadzētu iejaukties. Ir vēl daži grozījumi, uh, kas. Uh, vērsti pret korupciju politisko partiju iekšienē. Es saprotu, kādēļ šādi grozījumi bija sagatavot ar kādu nolūku, bet politiskajām partijām ir jāievēro stingrāk noteikumi, ko uh, izdos dalību valstis. Es nedomāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu šādus priekšlikumus izteikt dalību valstīm. Laikam būšu visu pateicis. Es, protams, nevarēju runāt par visiem grozījumiem. Eh, jā, lielākā daļa grozījumu ir patiešām veiksmīgi. Protams, mums eh, vajadzēs vēl papildus diskusijas, bet eh, tās mēs varēsim izvērst nākamajā ēnu referentu sanāksmē nākamnedēļ. Paldies, dargais kolēģi! Pirms dot vārdu Gomešas kundzei, varbūt ir vēl kāds, kas vēlas izteikties. Mums vairs nav palicis daudz laika. Varbūt eh, es varētu dot vārdu komisijas pārstāvim un kādam no ārējā darbības dienesta. Raluka Stefanukas kundze. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es pārstāvu iekšlietu ģenerālu direkciju un es šodien pirmo reizi izteikšos par Gomešas kundzes ziņojumu. Sākumā e, dažas vispārīgas piezīmes. Pirmām kārtām esam ļoti pateicīgi par šo patiešām pārdomāto kvalitatīvo ziņojumu, kas ir liels pienesums, ņemot vērā arī komisijas izvērsto antikorupcijas politiku. Antikorupcijas politika tagad uh, ir ļoti aktuāla Eiropas komisijas ikdienas darbā. Mēs strādājam arī pie antikorupcijas ziņojuma, kas dienas gaismu ieraudzīs šī gada beigās. Mēs uh, esam uh, gatavi vērsties pret korupciju pilnīgi visās Eiropas Savienības dalību valstīs, izveidojot paraugu prakses modeli lai varētu arī labāk uh, ilustrēt, cik efektīva ir šī cīņa pret korupciju dalību valstīs. Un domāju, ka pateicoties ziņojumam, mēs varam panākt pozitīvas pārmaiņas ne tikai Eiropas Savienībā, bet arī rādīt piemēru trešajās valstīs, lai tās varētu paaugstināt augstākus antikorupcijas standārtus. Ar ES antikorupcijas likumu mēs varēsim garantēt labāku saskaņotību ar citu uh, starptautisko institūciju jau spēkā esošajiem standartiem, ANO pretkorupcijas uh, konvenciju, kā arī uh, vairākiem ESAO instrumentiem. Tāpat vēlētos uzsvērt, ka daudzi punkti, kas pieminēti šajā ziņojumā, eh, sasaucas ar mūsu izpētītajiem lauciņiem, eh, un mēs saprotam, ka uh, ir jāmin valsts iepirkums, tas ir ļoti uh, Mm, svarīgs jautājums noteikti tiks pieminēts mūsu ziņojumā, bet jārunā arī par trauksmes cēlāju aizsardzību, par aktīvu atguvi, par uh, eh, NVO iesaisti un mediju iesaisti, lai varētu garantēt demokrātisko kontroli. Privatizācijas process ir uh, ļoti problemātisks, ja, piemēram, uh, tiek privatizētas, privatizēta kādreizējie. Ja valstī piedarošie uzņēmumi. E, tas ir ļoti, ļoti liels e, diapazons, vesela e, jautājumu gamma, un gribēju teikt par ziņojumu, ka varbūt citi priekšlikumi ir pārāk ambiciozi, bet katrā gadījumā tas mums sniedza daudz vielu pārdomām. Gribēju pateikties, ka šeit ir minēta arī saikne starp korupciju un cilvēktiesībām. Uh, Mēs bieži vien runājam par uh, antikorupciju, runājam par politisko, ekonomisko ietekmi, bet esam arī vērojuši to, ka tas tieši ietekmē arī cilvēktiesību situāciju valstīs. Un šī ir šķiet pirmā reize, kad šāda saikne kādā dokumentā parādās. Mēs to vērtējam ļoti augstu, jo. Uh, Antikorupcija ir arī katras eh, demokrātiskas sabiedrības um, sastāvdaļa, un mēs saprotam, ka uh, ļoti izplatīta korupcija var liekt cilvēkiem piekļuvu pamatiesībām kaut vai uh, uh, jurisdikcijai un tā tālāk. gribēju atgādināt, ka antikorupcijas paziņojumā, ko mēs pieņēmām 2011. gadā, mēs atsaucamies uz uh, antikorupcijas politiku uh, sadarbībā ar trešajām valstīm. Mēs esam iesaistījušies ļoti uh, intensīvā dialogā ar kandidātu valstīm un esam veikuši arī uh, korupcijas uh, indeksa noteikšanu valstīs, ar kurām mēs vedam sarunas par bezvīzu režīmu ieviešanu, un paziņojumā tāpat mēs centāmies garantēt e, to, lai vairāk uzmanības antikorupcijas politikai tiktu pievērst tad, ja valstīm tiek sniegts Eiropas Savienības finansējums, piemēram, ārvalstu palīdzības ietveros. Jāsaka, ka ja finansējums eh, korumpētām valstīm var nodarīt pat vairāk ļauna nekā laba. Gribēju jums atgādināt dažas nesenās iniciatīvas, kas eh, dzima pateicoties komisijas pūliņiem. Gribēju minēt nesen pieņemto likumdošanu par maksājumu caurskatāmību, tie ir maksājumi, kas tie notiek, piemēram, mežrūpniecības jomā un eh, iegūs industrijas jomā. Tāpat mēs eh, runājam par eh, iegūs industrijas caurskatāmības iniciatīvu un esam arī strādājuši pie priekšlikuma pret Uh, naudas atmazgāšanu un esam izvēlējušies uh, arī mm, ievērot FTF uh, nesenos ieteikumus cīņā pret nelegālo līdzekļu legalizāciju. 2011. gada beigās esam arī uh, izstrādājuši priekšlikumu um, valsts pasūtījuma direktīvai, kur ir iekļauti priekšnosac... labas pārvaldības priekšnosacījumi, un mēs ceram, ka Eiropas parlaments atbalstīs uh, šos uh, stingrākos uh, labas pārvaldes noteikums uh, valsts iepirkumu jomā. Liels paldies Stefanu kundzei! par šo ļoti vērtīgo e, informāciju. Ja Svona kungs no ārējās darbības dienesta vēlētos mums kaut ko pavēstīt, bet ļoti lakoniski lūdzu. Mums ir tik divas minūtes palikušas. Paldies! Jāsaka, ka uh, e, iekšējā iekšlietu ģenerāla direkcija e, ir atbildīgā par antikorupciju, bet es gribēju Uh, nedaudz pieskarties uh, šai saiknei starp cilvēktiesībām un antikorupciju. Bieži vien šie jautājumi tiek aplūkot nošķirti, bet domāju, ka pateicoties uh, ziņo, tam, ka saikne ir minēta ziņojumā, daudzi varbūt labāk saskatīs šo kopsakorību. Tālāk uzņēmēja darbības ģenerāla direkcija. Uh, Eh, šajā mm, ziņojumā ir eh, sadaļa, kur ir minēta korporatīvā sociālā atbildība, un uh, komisija šonedēļ ir uh, arī publicējusi vairākas vadlīnijas uh, par cilvēktiesību pamatprincipu iestenošanu un jārunā par naftas un gāzes iegūs industrijām, bet tas tāpat attiec uz IKT, Mm, darbā iekārtošanas aģentūrām un tā tālāk. Tā tad vēl mums ir daudz darāmā. Un varbūt var pieminēt arī Ombudu un Olafu šajā tekstā, jo viņi arī veic daudz darba antikorupcijas jomā, bet tagad savus izteikums beigšu. Paldies, Gomešas kundze, vai jūs vēlētos reaģēt uz visiem šiem izteikumiem? Paldies, jā, saka Gomešas kundze, paldies par labajiem vārdiem. Un, protams, ar nepacietību turpināšu sazināties ar ārējās darbības dienestu un arī uh, komisiju. Un, protams, mēs arī strādāsim pie kompromisu grozījumiem kopīgi rēnu referentiem. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies Gomešas kundzei. Tagad esam noslēguši debates par jūsu ziņojumu un gribēju kolēģis tikai informēt, ka par ziņojumu mēs balsosim 27. jūnijā. Ja nav nekādu citu jautājumu, ja jūs nevēlaties neko pieminēt pie pēdējā darba kārtības punkta, tad gribēju pateikties visiem par piedalīšanos komitejas sēdē un informēšu, ka apakškomitejas nākamā sanāksme notiks 10. 11. jūlijā. Liels paldies, novēlu jums labu ēstgribu un jauku otrā dienas daļu. Paldies!